I think we can start. Labrīt, varam sākt sanāksmi. Schönen guten Morgen, liebe Kollegen. Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Mēs sāksim darbu. Darba kārtību varam akceptēt, ja nevienam nav iebildumu. Šķiet, ka nē. Ne. Protokolu apstiprināšana 9.10. novembrī arī šeit, ja nav iebildumu, varam apstiprināt arī protokolu. Satnāksmes vadītāja paziņojumu īpašu nav. Pirmais, tātad ceturtais punkts darba kārtībā ieteikuma Eiropas komisija attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirniecības nolīgumu TISA. Vims Vandērkamps ir atzinuma sagatavotājs. Mēs nepļāpāsim, bet tikai balsosim. Pārbaudiet lūdzu, vai viss darbojas, iekārtās, vai esam pietiekamā skaitā. Viss kārtībā. Nevienā politiskā grupā nav kāda neviena par daudz man kā akmens no sirds novēlās. Pirms trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim, balsojot elektroniski elektroniski sākam balsot. Pagaidīsim vēl drusciņu, lai Legrandes kungs arī var nobalsot. Nu, vēl nav neviena par daudz. Jā, es atvainojos, neredzēju. Paldies! jetzt müssen wir ihn warten. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für alle, ne? Nu jā, Ismail, visiem vienādas tiesības, tā. Arī visiem, kas ierodas par vēlu, ar nokavēšanos. Sag, sag, sag ihm. ihm. Wir haben überprüft, sind noch nicht. Nu, vēl nav par daudz balsotāju, mēs pārbaudījām. Jetzt geht es um seinen Antrag. Pās, jetzt geht es um deinen Antrag. Das Jā, un mēs balsojam par tavu grozījumu. Tikai. Tātad mēs balsojam par 11. grozījumu, ko iesniedz Basāja Kauts un mēs gaidām, kamēr viņš varēs arī nobalsot. Tas ir izdarīts, tagad beidzam balsot. Un 19 pār 21 pret grozījums ir noraidīts. Wir kommen jetzt zu Amendment 5. Tagad 75. grozījums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 atturas mm, nav skaidrs. Balsojam elektroniski, pārbaudam rezultātu. Sākam balsot, beidzam balsot. 19 pār 23 pret noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, labi, pārbaudīsim balsojumu elektroniski. 26. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 22 pār, 20 pret pieņemts ar tiešām nelielu balsu pārsvaru. 25. par pret atturas noraidīts, 29. par pret pret atturas noraidīts. 34. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski, 34. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, 17 pār 25 pret noraidīts, 33. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 22 pret noraidīts. 32 par pret atturas pārbaudīsim. Balsēm elektroniski par 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 23 pret noraidīts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums labi balsojam elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 18 pret pieņemts. Trīsdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit piektais par, a nē, tas atkrīt. Līdz ar to pārējām pie 36. grozījuma par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Man šķita, ka tas bija noraidīts. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 24 pret noraidīts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas pārbaudīsim. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par 21 pret pieņemts. 22. grozījums atkrīt. 41. par pret. Pārbaudīsim, balsojam par 41. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret noraidīts. 53. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 53. grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār, 21 pret noraidīts. Ceturtais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 47. grozījums par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 47. grozījumu. Beidzam balsot. 18 pār 22 pret noraidīts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. par pret pret atturas pārbaudīsim 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojumu par 51. grozījumu. Beidzam balsot. 15 pār 25 pret noraidīts. 50. grozījums, otrā daļa, kas par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski, 50. grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret noraidīt. 12. grozījums par pret atturas pārbaudīsim balsojumu elektroniski 12. grozījums. Beidzam balsot. 18 pār 24 pret noraidīts. 54. par pret pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 65. kas par pret atturas pieņemts. Nu jā. Vai mums jāpārbauda rezultāts? Jā, labi. Balsojam elektroniski. Ne, 67. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Nu, tagad viss atbilst. 64. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam vēlreiz elektroniski par 68. grozījumu. Beidzam balsot. 22 pār 20 pret pieņemts. Jā, to es pat arī nebiju domājis. Sastais kompromiss, tas par pret atturas pieņemts. 13. kas par pret Pārbaudīsim, balsēm elektroniski, 13. grozījums. Beidzam balsot. 21 par, 22 pret. 52 par, pret. Atturas pārbaudam rezultātu, balsojam elektroniski par 52 grozījumu. Beidzam balsot.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 Pārbaudīsim, balsojam par 73. grozījumu. Beidzam balsot. 20 par 22 pret noraidīts. 74. par pret atturs noraidīts. 76. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojumu par 76. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 23 pret noraidīts. 27. par pret atturs noraidīts. 56. par pret atturs pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par 56. grozījumu. Beidzam balsot.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 Atturas pārbaudīsim. Balsēm elektroniski 79. grozījums. Beidzam balsot. 22 pār 21 pret pieņēmts. 80. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski 80. grozījums. Beidzam balsot. 22 pār, 21 pret pieņemts. 81 par, pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, labi, pārbaudīsim balsojumu elektroniski par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret noraidīts. Nu, viens atturējās. Otrais grozījums par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par otro grozījumu. Beidzam balsot 20 pār, 22 pret noraidīts. Un noslēgumu balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pagaidīsim, lai visi kolēģi nobalso, tātad beidzam balsot. 27 pār, 14 pret, 1 atturas, atzinums ir pieņemts. Apsveicam uh, autoru Vimu Mandekampu ar šo rezultātu. Jā. Also solche knappen Abstimmungen so. Ļoti reti mums ir bijuši balsojumi, kur e, rezultāts ir tik knaps. Wir kommen jetzt zu Punkt Nākamais ir piektais darba kārtības punkts komisijas prezentācija par komitoloģijas pasākumu saistībā ar nopietnu pārkāpumu klasifikāciju autotransporta jomā. Šeit runa ir par komisijas priekšlikumu, kā klasificēt nopietnus pārkāpumus autotransporta jomā, kas var arī novest pie licences atņemšanas ekspedīcijas firmām. Komisija var pieņemt šos pasākumus tikai tad, ja parlaments trīs mēnešu laikā nosaka savu veto, izmanto savus veto tiesības. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments pagājušā gadā noraidīja komisijas priekšlikumu par šo jautājumu. Komisija pārstrādāja savu priekšlikumu un no jauna piedāvā to parlamentam skatīšanai. Lai mēs e efektīvi varam izmantot mūsu pārbaudas un kontrolas tiesības un pieņemt lietpratīgu lēmumu, esmu lūdzis uh, ģenerāldirektorātu MUV šodien iepazīstināt mūs ar jauno projektu Liežu vākums. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Paldies! Parlaments ir saņēmis jaunu projektu par komisijas komitoloģijas pasākumiem, kas iecerēts saistībā ar nopietnu pārkāpumu klasifikāciju autotransporta jomā. Un kā jūs jau sacījāt, iepriekšējā versija tika piedāvāta Eiropas parlamentam un tika noraidīta galvenokārt tāpēc, ka parlaments uzskatīja, ka nav skaidri definēti pārkāpumi autotransporta jomā. Un kā piemēru varu minēt neatbilstību ar noteikumiem kabotāžas sektorā. Komisija izstrādāja jaunu versiju un Un komisija ir iesaistījusi nacionālos ekspertus no 28 dalību valstīm, un, protams, turējāmies pie regulas noteikumiem un pieņēma, balsoja, dalībvalstis balsoja par komisijas ieteiktiem pasākumiem ar lielu balsu pārsvaru atbalstīšos pasākums. Un kā jūs zināt, komisija uzskata, ka būtu nepieciešams vienotā veidā īstenot Eiropas Savienības likumdošanu, un tas nozīmē arī to, ka mums vajadzētu vienot klasifikācijas nopietniem pārkāpumiem autotransportā, lai dalību valsts var izmantot šo klasifikācijas datu bāzi, lai novērtētu pārkāpumus, lai būtu arī iespēja izmantot elektroniskos reģistrus un apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam ņēmuši vērā Eiropas parlamenta iebildes un komentārus, ko saņēmām pirms gada. Tāpat centāmies pēc iespējas padarīt skaidrākas pārkāpumu definīcijas un centāmies saskaņot o, visu šo o, datu kopumu. Un tāpat izmantojām arī iespēju, lai pārstrādātu regulas projektu un iekļautu tajā jaunus pārkāpumu veidus, piemēram, neatbilstība, brauc, transporta līdzekļa vadīšanas ilgumā, laikā bez atpūtas periodiem un tā tālāk. Tāpat gribu vērst jūsu uzmanību uz īpašu nopietnu pārkāpumu, tas saistās ar bīstamo vielu pārvadāšanu, un šis šeit uh, autotransporta uzņēmums būs atbildīgs par pārkāpumiem. Nevis nosūtītājs. Un galvenokārt skatījāmies, centāmies uzlabot visus noteikumus attiecībā uz kabotāžu. Komit frakcija uzskata, ka mūsu pašreizējais mandāts pārkāpumu saraksta izstrādē neiekļauj šobrīd sevi noteikums par kabotāžu. Mēs, un pat ja mēs gribētu šo nelikumīgo kabotāžu šeit iekļaut, iekļaut tas būtu, tad otrais solis būtu tiešām klasificēt šos pārkāpumus pēc to smaguma pakāpes. Un ja mēs gribam šeit arī nelegālo kabotāžu, tad tā mūsu sistēmā tiek uzskatīta par nelielu pārkāpumu ceļu drošības kontekstā. Šī iniciatīva tiks prezentēta nākamā gada beigās, un komisija to izstrādā kā daļu regulē 1071 2009, un, kā es jau sacīju, mēs esam izstrādājuši virkni pārkāpumu, kas iekļauj sevī arī uh, kabotāžas pārkāpumus un dažādus pārkāpumus, kas kropļo konkurenci. Un šie ir galvenie jautājumi, ko es gribētu jums piedāvāt pārdomām šodienas diskusijai. Komisija labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem vai šodien vai kādā citā laikā. Paldies, Vims van de Kamps, lūdzu, vai tu nevēlies runāt, tad Markus Ferbers, lūdzu. Danke, ähm, ich freue mich, dass die Paldies, es priecājos par to, ka komisija ir uzklausījusi eh, parlamenta prasības, ko mēs izteicām decembrī, un ka tās ir ņemtas nopietni. Un es domāju, ka daudzās vietās ir eh, šīs priekšlikums eh, skaidrāks un uzlabots. Un uh, Tā tad ir arī atsauce uz uh, starptau Eiropas nolīgumu par bīstamu kravu transportu. Tas ir ļoti labi, ka tas ir tagad šeit iekļauts, jo mūsu mērķis ir panākt uh, lielāku ceļu satiksmes drošību un uh, gribam teikt, ka mūsu grupa tagad ir apmierināta ar uh, to, ka komisija ir ņēmusi vērā parlamenta uh, vēlmes, un, protams, mēs vēl detalizētāk izpētīsim šo priekšlikumu, bet gribu teikt, ka esam ļoti apmierināti ar komisijas priekšlikumu. Paldies, tagad Ismals Ertuks. Jā, Paldies, labrīt! Paldies arī no mūsu puses Eiropas komisijai. Mūsu iebildumi ir ņemti vērā un daļēji atspoguļot jaunajā tekstā. Pilnīgi apmierināti sociālisti tomēr nevar būt, un tomēr mēs atbalstīsim šo projektu. Gribu izcelt pozitīvo. No vienas puses tā ir šis noteikums par 12 dienām, kas tagad ir noteikumos, un tad arī um, sodi vai tāpat tahogrāfu izmantošana, kas nav legāli licencēti. Tie ir pozitīvi tādi aspekti, bet šajā sarakstā ir arī trūkumi tieši no darba ņēmēju viedokļa. Jūs sacījāt, ka nelegālā kabotāža šeit nav, bet mēs atbalstīsim šo projektu tāpēc, ka mums ir apsolīts, ka šie jautājumi nākamajā gadā parādīsies ceļu pakotnē. Tā ka mēs ticam solījumiem Eiropas komisijai un ceram, ka tie tiks izpildīti. Ko vēl vajadzētu noskaidrot? Ja nākamajā gadā mēs debatēsim par šo, tad lūdzam komisiju izvēlēties skaidrus formulējumus, lai tos nevarētu saprast dažādos veidos. Piemēram, šobrīd nav skaidrs, ja ka, ja ir runa par licences atņemšanas procedūru, tad pārkāpuma gadījumā kas īsti zaudē licenci vai apakšu uzņēmējs vai tas, kurš ir uh, izdevis pasūtījumu. Un tāpat neskaidrības ir uh, uh, vēl vairākās jomās, kas saistās ar uh, tiesu izpildītājiem, bet citādi es domāju, ka komisija, es ceru, ka šos jautājumus komisija nākamajā gadā iekļaus tekstā. Paldies, Robert Zīle! Uh, es vēlējos pateikties Eiropas komisijai, ka tā gada laikā ir sagatavojis jaunu regulas, uh, ne, nu, šo uh, šo jauno projektu ar pārkāpumu tabulām, bet mēs uh, parlaments uh, arī izturāmies ļoti nopietni gadu, nekas nenotika, tagad mums jāvirzās uz priekšu, bet ir arī lietas, kas nav iekļauts šajā priekšlikumā, nelegālā kabotāža, kā jau komisija norādīja, tas ir cits delikāts jautājums un no politiskā viedokļa ir uh, diezgan dīvaina terminoloģija. Iekļaut šeit runājot par vienoto tirgu. Nu, es no politiskā viedokļa mums ir jādomā par transporta nozari un par vienotā tirgus uh, īstenošanu transporta sektorā. Nu, mēs būtu gribējuši kaut ko varbūt vēl vairāk, bet kopumā vērtējums pozitīvs. Paldies! Kīts Teilors. Jā, nē. Kristīna Revodalona. Paldies! Mēs atzinam, atzīstam, ka komisija ir uzlabojusi savu dokumentu attiecībā uz sociālu, krāpšanu sociālos jautājumos, bet šī nelegālā kabotāža nav iekļauta un joprojām pieauga atšķirības starp dažādu valstu strādājošiem, notiek sociālais dempings, mums pret šīm parādībām jācīnās, lai panāktu lielāku kohēziju Eiropas Savienībā. Transporta nozarē pastāv uh, sociālais dempings un tās ietekmē arī ceļu satiksmes drošību un jū, jūsu vērtējums, es tam nepiekrītu, ietekme ir noteikti lielāka. Domājot par viene, vienoto tirgu, parlamentam un Eiropas komisijai jārisina šie, šīs problēmas un parlamenta uh, tieši ievēlēt parlamenta loma ir ļoti liela. Un nākotnē, gribu teikt, komisijai ir jāturpina centieni vēršoties pret mm, nelegālu kabotāžu, un mums ir tomēr jāatbalsta visas iniciatīvas, kas iet pareizā virzienā, un tāds ir šis priekšlikums. Mēs uh, esam konstruktīvi noskaņoti un mums ir jāveido stabils uh, uh ietvars uh, sociālā jautājumā, uh, sociālo jautājumu risināšanu. Mums ir jāizveido Eiropas uh, transporta aģentūra, kas raudzītos, lai tiesību akti tiktu īstenoti. Tāpat ir jāstiprina uh, ko, koordinācija un sadarbība Eiropas līmenī, lai tiesību akti pilnībā darbotos. Un es aicinātu komisijai padomāt par delegā, deleģētiem aktiem, lai pilnībā īstenot spēkā esošos tiesību aktus. Paldies! Tagad Pēters Lundgrens. Kommissionen vill jag säga vad är det ni inte begriper? Komisija runā par tādām lietām, ko, ko es nesaprotu. Vai jūs nesaprotat, kā darbojas šī eh, uzņēmuma, kā darbojas kabotāši? Ko jūs vispār vēlaties panākt, lai katrs nopietns pārvadātājs saskartos ar konkurenci no to uzņēmuma puses, kas neievēro noteikumus, teiksim, franču uh, šiem uh, pārvadātājiem ir varbūt Francijā izdots autovadītāju uh, apliecības, viņiem var būt uh, autovadītāja apliecības no trim dažādām valstīm, un viņi var braukt visu laiku, visu gadu bez pārs, pārtraukuma. Un kabotāžas jomā krāpšana ļoti vienkārši īstenojama Uh, Erzundas eh, tiltam pāri var pārbraukt 20 minūtēs no Zviedrijas uz Dāniju, un tad sāks atkal jauns kabatāžas periods. Un šī krāpšana notiek pastāvīgi kabatāžas likumdošana ir vissliktākā likumdošana visā Eiropas Savienībā, un to ir viegli apiet var braukt septiņas dienas bez pārtraukuma saskaņā ar kabotāžas uh, likumdošanu. Un tagad uh, kabotāžas līgumu skaits vispār nav ierobežots, tā kā var uh, veikt neierobežotu skaitu pārvadājumu, un uh, tam ir jābūt politiskam lēmumam, ko pieņem padome ārpus komisijas kontrolas. Jūs vispār nezināt, kāda ir reālā situācija uz ceļiem, cik liels ir krāpšanas apjoms, ka nopietni uzņēmumi vairs nespēja konkurēt ar uh, negodīgiem uzņēmumiem, uh, Uh, kuri izmanto nekvalificētus autovadītājus, un policijai praktiski nav iespējams neko kontrolēt. Nav iespējams pārbaudīt, vai šīs autovadītāja apliecības ir īstas vai ne. Un tie, kas, tie uzņēmumi, kas grib godīgi un labi strādāt, ir nonākuši ļoti grūtā situācijā, jo būtībā uh, Viss vis šeit ir saistīts ar naudu, un šie negodīgie uzņēmumi var darīt, ko tie vēlas. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Dankeschön. Paldies. Paldies komisijai par prezentāciju. Diemžēl jāatzīst, ka pašreizējais priekšlikums mani neapmierina. Uh, Austrijā, Austrija arī padomē noraidīja šo, un tam ir vairāki iemesli. Savā uzrunā komisijas pārstāvis sacīja, ka pārkāpumi, kas uh, var novest pie lieliem, pie smagiem uh, miesas bojājumiem un nāves, tikai tie šeit ir ņemti vērā un saskaņā ar attiecīgās regulas. Um, uh, apsvērumiem runai, runa ir gan par ceļu, drošību uz ceļiem, gan par tirgus caurskatāmību, lielāku sociālo aizsardzību un vienotu um, kontrolas standārtu ieviešanu. Runa ir arī par nepieciešamību izveidot stingrus kritērijus, arguments, ka argu Eiropas parlamenta vēlēšanās iekļaut šeit vairākus jautājumus, kas eh, mandāta uh, sašaurināšanas dēļ nav iespējami, tas mani nepārliecina. Ja, piemēram, runājot par mēriem un svariem, uh, Šeit nebūs nodrošināta saskaņotība. Vēl komisija ir pārkāpusi samērīguma principu. Šis ir ļoti komplicēts teksts un attī, nav sas, tas nav saskaņā ar uh, direktīvām un regulām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 Politikas joma ir viens no nozīmīgiem elementiem Eiropas Savienībā, izstrādājot harmonisku likumdošanu. Tas, ko mēs darām, ir, ko mēs uzrakstam uz papīra, tas ir ļoti labi, bet transporta noteikumu īstenošana praksē ir viens no vājajiem punktiem, un es ceru, ka ar šo priekšlikumu situāciju varēs uzlabot Es pats jau vairākus, jau vairāk nekā gadu gaidu atbildi no Eiropoli, kas būs ar viltotajām vadītāju apliecībām un arī uh, kravu pārvadājumu dokumentiem, pavadzīmēm. Man ir konkrēts jautājums, ko paredz šis priekšlikums tieši vadītāju atlie, apliecību un kravas pava dokumentu viltošanas jomā un kādi sodi ir paredzēti. Tāpat, manuprāt, ir tas, ka šo pakotni komisija vēlas piedāvāt tikai nākamā gada beigās, arī tas ir, tā ir, tas nozīmē vilcināšanos. Šīs šīs jautājums, proti ceļu transports, tas ir pelnījis vēl ļoti, mēs gaidām vēl ļoti daudz uzlabojumu. Un, protams, ka tas prasīs arī laiku. Junkera komanda, protams, vēlas attīstīt Eiropas projektu arī ceļu transporta jomā, un šobrīd mums jāgaida vēl pusotrs gads, līdz šī pakotne iznāks. Paldies! Bruno Galniš, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es atzīstu, ka jūtos tā kā diezgan neērti, laikam esmu palaidis garām vienu filmas sēriju, bet, nu, man grūti spriest par šo dokumentu ar kur nesmu iepazinies. Tas acīm redzot bija pieejams komisijas mājaslapā, bet nebija pieejams mums kā darba dokuments parlamentā, un tādēļ grūti paust savu viedokli. Varbūt esmu kaut ko palaidis garām un pats esmu vainīgs. Pēc būtības mani pārliecina kolēģa Pērtera Lundgrēna teiktais, manuprāt, viņam ir taisnība. Un esmu arī, zināmā mērā, neizpratnē par šo mēģinājumu pieņemt regulu attiecībā uz licenšu anulēšanu attiecīgiem uzņēmumiem. Tas ir tāds uh, krimināla tiesību uh, punkts varētu teikt, es nezinu, vai mūsu kompetencija ietilp šādu lēmumu pieņemšana attiecībā uz kriminālu tiesībām. Manuprāt, tas ir pretrunā ar subsidiaritātes principu. Nu, man ir šādi iebildumi, eh, kaut gan pats vēl neesmu iepazinies ar šo tekstu un savu galīgo spriedumu es izteikšu nākotnē, kad būšu labāk informēts. Paldies! Gribu jūs informēt, ka šo dokumentu mēs saņēmām tikai vakar un ar šo newsletter uh, instrumentu pārsūtījām to visiem, bet balsojums būs tikai janvārī, tā ka jums noteikti vēl ir laiks ar to iepazīties. Fosters kundze. Yeah, uh, thank you. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Nu, es vakar um, palaidu garām šo dokumentu, proti neatradu. Mēs saņemam tik daudz ēpastu un dažādus dokumentus, cenšamies atrast, ka noderīgāk būtu bijis varbūt tādu īsu informatīvu paziņojumu dzirdēt no komisijas. Piemēram, vienā A4 lapa konkrētie punkti, lai nebūtu jāizskata viss dokuments, lai saprastu, ko tad komisijas pārstāvs īsti teica. Nu, lūk, ir tāds informatīvs kopsavilkums būtu bijis noderīgi. Par citām lietām runājot. Nu, visas diskusijas, kas jau pēdējos gadus ir uh, notikušas par uh, šādu veidu jautājumiem, man liekas, neskatoties uz to, nebūtu jāaizmirst tas, ka dalībvalstīm ir uh, jāizteno tiesību akti, kas jau ir noteikti gan nacionālajos parlamentos, gan arī savienības tiesību aktos, ar ko ir uh, jānodrošina atbalstība. Pilnīgi var piekrist tam, ko teica Pīters. Ir problēma ar robežām. To mēs zinām. Nu, un, ja vien netiek veikta robežu kontrola, lai pārbaudītu visu šīs lietas, tad ir ārkārtīgi grūti, ja ne neiespējami to novērst. Nu, un eh, nav tik vienkārši apkarot šo krāpniecību, diemžēl, kā varbūt šķiet. Manuprāt, eh, būtu interesanti sīkāk uzzināt to, kāda tad ir situācija. Nu, un runa ir arī par dažādajām tiesību sistēmām, vai nu atbildīgs būtu, piemēram, vadītājs, dažās dalībvalstīs tas būtu uzņēmums, kurš būtu juridiski atbildīgs par kādu pārkāpumu apvienotajā karalistē, ļoti bieži autotransportu vadītājs ir tas, kurš tiek saukts pie atbildības. Uh, Nu, tā kā mums ir, tas viss ir jāpadomā. Protams, ka mēs pat eh, turpmāko desmit gadu laikā nemainīsim eh, un nevienādosim dažādās tiesības sistēmas, bet gribētos visu izpētīt sīkāk. Protams, paldies komisijai, ka tā ir šodien ieradusies, bet gribētos visu saprast labāk. Paldies! Vielleicht nur noch mal, ums klar zu... Paldies! Vēl tikai par uh, termiņiem. Tātad 14. janvāris ir iebildumu. Uh, iesniegšanai, un 28. februārī izskatīsim to plenārsēdē. Un ja jūs vēlaties uh, vēl reiz uh, apspriest šo jautājumu un ie, ielūgt komisiju, tad uh, tas ir iespējams, bet vakar tikai saņēmām šo dokumentu. Tagad Matis von Miltenburgs. Paldies, priekšādātāji. Runāšu īsi. Priekšlikums man šķiet labs, ko piedāvā komisija drošībai uz ceļiem un ceļu transportam. Kā sacīja Van Dālenkungs un Fosters kundze, es arī gribu uzsvērt, uh, ka galvenais ir, vai noteikumi tiek piemēroti korekti, nevis vienkārši tikai vienā veidā, vienādi visās 28 valstīs, bet lai uzraudzībai, kontrolē būtu pietiekami daudz līdzekļu un personāla un kapacitātes. Tas ir jānoregulē. Uh, komisārs Timermans uh, turās pie šī labā regulējuma principa. Uh, bet ja mazāk noteikumu, vai tas nozīmē, ka ir viss jānobremzē. Kolēģis Van Dālens sacīja, ka šo transporta pakotni mēs jau gaidām ilgi, bet šobrīd man pietrūkst diskusiju par tādu saistošu, saskaņotu likumdošanas pakotni. Šķiet, ka šeit tomēr vairāk ir tāda sadrumstalotība gaidāma, vai tā tiešām vēl būs pakotne. Es gribētu aicināt komisiju nesamazināt savas ambīcijas uh, ceļu transporta jomā, strādājiet pie noteikumu uzlabošanas, jo mums ir nepieciešami šie noteikumi Eiropā. Paldies! Peters Van Dālens aplaudē. Dominiks Rikērs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, neatkārtošu to, kas jau ir pateikts. Mēs tātad aicinājām komisiju pārskatīt šo kabotāžas jautājumu, un komisija ir pierādījis, ka tā var sasniegt eh, ievērojumu progresu gan pēc formas, gan pēc satura, ņemot vērā komis, eh, parlamenta lūgumu, jo pirmais priekšlikums nebija eh, pārāk labs, un kolēģa Lungrēna teiktais par reālo situāciju, par nopietnākām problēmām, par uh, to arī par to, kā nacionālā līmenī šīs uh, sankcijas īstenot, uh, nu, tam es piekrītu, bet tagad par to, kas man šķiet dīvaini. Otrajā tabulā par pārkāpumiem attiecībā uz takogrāfiem komisija ierosina tātad uzskatīt noteiktu uh, Eh, virkni pārkāpumu par smagiem pārkāpumiem. Bet, ja es atsakos no kontrols, tad tas nav nekāds smags pārkāpums. Nu, šādos gadījumos tad es vienmēr atteikšos eh, no kontrols, ja būšu kaut ko nopietni pārkāpis. Nu, drīzāk būtu jāuzskata, ka atteikšanās no kontrols ir ļoti smags pārkāpums, pat smagāks par uh, citiem uh, smagiem pārkāpumiem Uh, pārkāpumiem. Ja jūs varat izvairīties uh, no tā, ka atklāj šos pārkāpumus, vienkārši atsakoties no kontrolas, nu tad te kaut kas nav kārtībā. Es aicinu jūs pārskatīt šo otro tabulu, jo tur nu kaut kas nav kārtībā. Paldies, tagad kolēģis Kūns. Paldies priekšādātāji, vēl pirms 20 gadiem Nīderlandieši bija vadošie Eiropā, jā, jā, tā bija. Uh, Es redzu, ka viņi grib ne tikai tehniskā jomā stingrāks noteikums, bet arī noteikums par uh, darba laikiem un atpūtas periodiem, un toreiz mēs debatējām par, uh, par pārkāpumiem, uh, pārvadājumu apjomos, jo Rotterdamā bija ļoti lēti uztankoties, un tagad mēs gribam atvērt tirgu visiem dalībniekiem, bet ieviest arī tehniskos standartus, un šajā sarakstā tiešām mēs atrodam smagus pārkāpumus un arī sodus, kas par tiem ir sagaidāmi un kas eh, būs tāds, tomēr, nu, tam harmonisks noteikumu kopums visai Eiropai. Te nevarēs tā piemērot eh, kādas atlaides, eh, tādas žēlastības dēļ vai tam līdzīgi. Tāpēc šis saraksts ir ļoti būtisks. Runājot par sodiem, arī tie šeit ir noteikti. Uh, un tehniskās kontro, neraugoties uz tehniskām kontrolēm vai vienlaikus ar tehniskām kontrolēm licenšu izdošanu un tā tālāk, darba laika noteikumi un arī noteikumi par atpūtas periodiem ir viens no pamata, viens no lielākajiem pārkāpumu kompleksiem ceļu transporta jomā. Tāpēc es uh, priecājos redzēt šo katalogu. Ja mēs te ieskatāmies desmit stundu, ja darba laiks ir ilgāks nekā desmit stundas, vai tiek uh, palielināta, cilvēks vada auto par 15% ilgāk nekā ir atļauts, tas ir smags pārkāpums un tas ir pareizi. Uh, jo ekspedīcija firmai ir jābūt atbildīgai bez šaubām, un viņai ir jāmaksā sots. Un no soda izvairīties nevarēs. Runājot par kabotāžu, ja mēs domājam ar skaidru galvu, tad iekšējais tirgus Eiropā ir absolūti nepieciešams, un arī šajā jomā mums ir jāvienojas. Mēs, mēs redzam, ka trūkumu vēl ir ļoti daudz, un vidēji arī no, tiek nodarīts liels kaitējums. Tahometri, tahogrāfi tiek uh, uh, pagriezt atkal uz nulli un var braukt pakaļ nākamajai kravai. Tātad, ko es ar to visu gribu teikt? Protams, ir jāharmonizē šie noteikumi Eiropā, mums ir vienota ekonomiskā zona. Un mums ir apjomīgs kopīgais iekšzemes koprodukts. Un, ja es klausos Nīderlandes kolēģis un Džekiju, Jūs sacījāt, ka noteikumiem ir jābūt vienkāršiem, bet noteikumiem ir jābūt vienādiem visiem. Petra Likaševska. Myślę, że wszyscy tutaj na tej sali zgadzamy się, że jeżeli chodzi o Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka ja runa ir par normām, kas regulē autovadītāju darba laiku, Un, ja runa ir par uh, risinājumiem, kas ir vērsti uz uh, drošības ceļiem uzlabošanu uh, vai nelikumīgas kabatāžas apkarošanu un, un citu nelikumīgu darbību apkarošanu, tad es domāju, visi jau varam piekrist tam, ka normas ir iecerētas labas. Tad, savukārt, jāsaka, ka man rodas iespējas ka atsevišķi kolēģi visu laiku uzsver uh, sociālo dempingu un nelegālu kabotāžu, nedrošu situāciju uz ceļiem. Nu, un uh, tādējādi tiek mēģināts apkarot uh, konkurenci. Par sociālo dempingu tiek runāts nepārtraukti, bet varbūt kāds var man pastāstīt vai parādīt, eh, kā tad eh, nodarbojoties ar eh, uzņēmē darbību var nodrošināt to, ka visiem ir vienādas izmaksas, jo, nu, piemēram, Rietuma Eiropā algas ir krietni augstākas nekā austrumos, un tā vienkārši ir. Drošības ceļa un kontrolas, protams, ir ārkārtīgi svarīgas, bet tai pašā laikā ir mums vienotais tirgus un ir konkurence. Ir nozars, kur šī konkurence ir ļoti nepieciešama un atbalstāma, savukārt citās nozarēs. Uh, ir iespējama situācija, kad uh, kāds uzņēmējs zaudē savu konkurētspēju, un tur atkal tad ir centieni konkurenci ierobežot. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz uh, kādu jautājumu. Daudz tiek runāts par sociālo dempingu un algu līmeni, nu, bet ir jāpaskatās, kas tad notiek konkrēti dalību valstīs. Nereti ir tāds uh, tīri paskatījušu kompānijas, kas uh, nodarbina autovadītājs no dažādām valstīm, un nu, nav obligāti viņiem maksājama alga tāda, kā tā ir, piemēram, Francijā vai Vācijā. Ja alga ir zemāka, konkrētajā valstī tad tādu arī maksā, un tas nav nekāds pārkāpums. Tāpēc es tiešām aicinātu uz tādu saprātīgu pieeju. Nu, nevar runāt visādi par sociālo dempingu. Protams, ka likumi ir jāievēro, bet, nu, nevar visu balstīt tīri uz konkurēt, konkurences jautājumu. Ich habe mich jetzt auch nochmal drauf. Paldies. Runātājs saraksts ir noslēgts. Par pēdējo punktu es esmu par to debatējis ar Polijas uh, transporta ministru, un viņš saka, mums nebūtu problēmu konkurent, konkurēt ar visiem pārējiem, bet uh, kad pieņemsim, ja pēc trim gadiem Polijā vairs nebūs poļu šoferu, jo Rumānijā ir zemākas algas un Rumānijas uh, šoferi visi pārvāksies strādāt uz Poliju. Vai tas jums patiks? Protams, ka mēs gribam izmantot pārobežu sadarbības iespējas, bet sociālais dempings pastāv, un tas var uh, pēkšņi vērsties vai nelabvēlīgi ietekmēt jebkuru. Un, protams, ka kontrola šeit ir nepieciešama. Kam vajadzētu maksāt? Šoferim, vadītājam vai firmai? Ja mēs, mēs runājām ar policistiem, kas strādā tādā kontrolas iecirknī, uh, Un vakar, piemēram, mums stāstīja policisti, lūdzu, un viņiem piezvanīja, un šoferis vēlējās, lai viņš tiktu kontrolēts, jo viņš jau bija pie stūra 17 stundas. Un šefs viņam vienkārši ir aizliedzis apstāties, viņam ir jāaizved krava noteiktā laikā. No, nu, tas norāda, ka uzņēmumam ir jābūt atbildībai. Ja mēs redzam, uh, ka 10 vai 15 procentu sodu ir noteiktam uzņēmumam, un tas ir regulāri. Tas, protams, ka tas kaut ko liecina par uzņēmumu un sakām ir jābūt. Runājot par transporta pakotni, mēs zinām, ka komisāra Bulca ļoti, ļoti aktīvi strādā pie tā, lai šī kopie, lai šī pakotne iznāktu, bet tagad mums komisijā jauna hierarhija. Lielākā daļa komisāru ir ar nelielu ietekmi, tad ir uh, vicepriekšsēži, kam ir mazliet lielāka ietekme, un tad ir Junkers un Timermans. Un ja mēs turamies pie principa, ka mazāk noteikumu nozīmē labākus noteikumus, nu mēs varam redzēt, kādas tam būs sekas? Ismail, ja jūs sacījāt, ka jūs uh, uzticaties komisijai, uh, mēs, uh, es gribu uzsvērt, ka jūsu pozitīvā attieksme un gaidas, ka jūs ticat, ka komisija tiešām spēs paveikt to, kas jāpaveic. Uh, tas ir ļoti, ļoti liels avans. Kāpēc mums jāgaida pusotru gadu līdz pakotnē, ja tā ir gatava? Un mana pieredze 11 gadu laikā, ja komisija saka, pakotni iznāks nākamā gada beigās, tad var būt pēc pusotra gada, bet arī tas nav droši. Katram pašam ir jāizdomā, vai viņš uh, pieņem to, ko komisija ir izstrādājusi un vai komisija ir pelnījusi uzticēšanos vai nē. Un tagad mēs gaidām komisā, komisijas pārstāvju atbildes uz šiem jautājumiem. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Es gribētu teikt, ka man ir radies tāds iespējas, ka nu, šodienas rīta cēlienu vēstījums ir ļoti skaidrs. Regulas projekts un pārkāpumu saraksts, manuprāt, ir labs pirmais solis. Bet, nu, tāds tikai pirmais solis. Jāturpina strādāt, lai nodrošinātu atbilstību visiem Eiropas Savienības noteikumiem. Un uh, ne tikai tiem noteikumiem, kam ir tieši ietekme uz uh, drošību uz ceļa, Ir arī citi mērķi, kas ir tikpat svarīgi kā drošības ceļu, piemēram, godīga konkurence. Nu, un atbilstoši darba apstākļi darba ņēmējiem, šajā gadījumā šoferiem. Nu, tā ka pilnīgi noteikti nākotnē uzmanību būtu jāpievērš tam, lai nodrošinātu atbilstību arī citiem noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz kabatāžas noteikumiem. Uh, un noteikumiem attiecībā uz uh, uzņēmuma reģistrācijas vietu un uh, cīņu ar tās augtajām pastkastīšu kompānijām. Runājot par ceļu iniciatīvas sagatavošanu, ko komisija ir izziņojusi, un jo īpaši jau man komisāri, ja pat ja jūs neredzat līdz šim varbūt neko konkrētu vēl, nu tad es varu jums apliecināt, ka mana nodaļa strādā ārkārtīgi cītīgi, lai sagatavotu šo ceļu iniciatīvu. Uh, Pirmais solis ir tā sauktais ekspost izvērtējums ar pašaizējiem tiesību aktiem, lai saprastu, vai noteikumi ir piemēroti to nolūkam, vai tie ir skaidri, Un vai runa drīzāk nav par eh, noteikumu pienācīgu īstenošanu? Nu, un, jo īpaši jau 1071 2009 regula par um, ehm, piekļuvu profesijai un 1072 eh, par piekļuvi pārvadājumu tirgumu arī tiek izvērtētas eh, šī te ekspostu izvērtējuma gaitā. Uh, esam jau labi pavirzījušies uz priekšu darbā, tāpēc, balstoties uz tādu pamatīgu izvērtējumu, varēsim tagot arī ietekmes izvērtējumu. Divi komentāri, kas izskanēja konkrēti jautājumi attiecībā uz uh, sarakstu. Misters Rīkerts runāja par uh, iespējamām neatbilstībām attiecībā uz atsevišķu pārkāpumu smaguma līmeni, eh, ja runa ir par viltotiem dokumentiem, un eh, pārkāpumu, kas ir saistīti ar eh, atteikumu nodrošināt piekļuvu dokumentiem. Nu, cik varu saprast, tad, jo īpaši jau, ja runa ir par otrās grupas pārkāpumiem, tad viltoti dokumenti un atteikšanās tos uzrādīt, nosteiktu, nu, ka tas ir vienāda smaguma pārkāpums. Mēs nevaram uzskatīt, eh, ka atteikšanās uzrādīt dokumentus būtu smagāks pārkāpums, jo tādējādi tad būtu jāmaina ceturtais pielikums 1071 regulā, un mēs to nevaram izdarīt ar iztenošanas aktu. Tāpēc es gribētu atbildēt uz eh, Vandālina kunga jautājumu. Uh, Viņš arī runāja par viltotajiem dokumentiem. Manuprāt, viltoti dokumenti tik tiešām ir daļa no pārkāpumu sāraksta, jo īpaši jau dabūtu neatbilstība Eiropas Savienības regulai attiecībā uz uh, braukšanas dokumentiem, Eiropas Savienības vadītāja apliecība, nacionāla aplie, vadītāja apliecība un citi tā skaitā. Nu, tas viss ir norādīts otrajā grupā, devītais pārkāpums un astotajā grupā pirmais. Nu, tāpat ir noteikts arī pārkāpums attiecībā uz viltotiem dokumentiem desmitajā un vienpadsmitajā grupā. Nobeigumā es e, gribētu arī teikt, ka šis teksts ir e, tik tiešām sarežģīts, tehnisks dokuments. Uh, Nu, un tieši tāpēc arī mēs pirms pāris nedēļām uh, esam sagatavojuši un ceru, ka tas jums darbā noderēs uh, tādu neoficiālu dokumentu, jeb nepapīru, kur ir mēģināts skaidrot uh, tas, tā doma gaita jaunā liku pārkāpumu sāraksta pamatā. Nu, tāpat arī runa par um, dažiem, piemēram, nedaudz koriģētiem pārkāpumu formulējumiem. Paldies! Gribu vēl atgādināt, ka iebildumus. Ja var iesniegt vai grozījums līdz 14. janvārim. Tiem ir jābūt jau šai datumā sekretariātā. Un 28. februārī plenārsēdē būs balsojums. Nākamais darba kārtības punkts. EMSA izpildu direktora Milīkunga uzstāšanās. Gribu jums atgādināt, ka Lisabonā mēs apmeklējām Emsu. Mai Kilonenas kundze un Zīles kungs bija mūsu delegācijā un ir arī tāda atskaite par šo braucienu izstrādāta.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 Lūdzu, tie, kas vairs e, nepiedalīsieties sanāksmē, lūdzu atstājiet zāli bez trokšņa. Also, mal... Tā tad ļoti sirsnīgi sveicu šeit EMSA izpildirektoru Milīkungu. Kā es jau sacīju, mūsu delegācija apmeklēja jūs Lisabonā. Maija Kilonena un Robert Zīle jums ir pazīstami, bet, protams, ka mēs vēlamies arī uh, dzirdēt jaunumus no jums, un atskaite par braucienu arī tika izplatīta visiem komitejas dalībniekiem, bet tagad es esmu gribu teikt paldies, ka jūs esat mūsu vidū, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsādātāji, godāti deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka esat mani uzaicinājuši atkal piedalīties jūsu sanāksmē un pastāstīt par EMSA jaunumiem un to, kādi ir izaicinājumi nākotnē. Es gribētu vēlreiz paust savu pateicību šai komitejai par to, ka tā ir bijusi tiešām ļoti bū, būtisks spēlētājs un es sniegus atbalstu, sākot jau kopš šēmas izveidas 2002. gadā. Pagājušā gadā ap šo pašu laiku arī šeit bijām, un es gribētu izstāstīt to, kādas ir prioritātes un izaicinājumi turpmākajam gadam. Runājot par izaicinājumiem, galvenais izaicinājums, uh, un ir tāds horizontāls uzdevums aģentūrai, ir nodrošināt pamatu uzdevumu izpildi ar pieejamajiem resursiem. Aģentūra laika gaitā ir kļuvusi par plaši atzītu platformu pakalpojumu sniegšanai, informācijas un zināšanu apkopošanai un tehniskas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, dažādiem komisijas dienestiem, citām Eiropas Savienības aģentūrām, uh, kas gūst labumu no mūsu ļoti apņēmīgā personāla ikdienas darba. Nu, kā jūs šajā attēlā varat redzēt, aģentūra 2014. gadā ir sākusi īstenot uh, personāla samazinājumu, lai īstenotu 5% samazinājumu mērķi, kas ir noteikti savienības institūcijām. Nu, un mēs pat esam mazliet uh, pacentušies vairāk. Eh, ņemot vērā aģentūrai uzticētos uzdevumus, eh, jāsaka, ka tie ir tikai pieauguši, to apjoms ir pieaudzis. Nu, un eh, tagad esam nonākuši tādā situācijā, ka vēl lielāks personāla samazinājums nozīmē to, ka būtu jānosaka prioritātes tajos uzdevumos, ko aģentūrai ir noteikusi divināšanas regula. Uh, Es eh, gribētu teikt eh, paldies jums par eh, to, ka piedalījāties 2014. gadā mūsu pirmajā ieinteresēto pušu aptaujā un arī 2016. gadā, mm, kā to nosaka jums reglaments, tiks veikts iekšējais novērtējums, kā ir noteikts dibināšanas regulā. Nu, un, protams, arī jūsu, kā viens no interesētajām pusēm, ieguldījums būs ārkārtīgi svarīgs, izvērtējot aģentūras darbu. EMSA darbības pamatā ir kuģu drošība. Darbs šajā jomā, jo īpaši jau runa ir par pasažieru kuģu drošību, turpināsies un kļūs intensīvāks. 2016. gadā EMSA pētījuma rezultāti par pasažieru kuģu stabilitāti kaut kādu bodājumu gadījumā būs arī labs ieguldījums starptautiskās jūrniecības organizācijas darbā. Tā skaitā EMSA pētīs arī ugunsdrošības pasažieru kuģiem, piedaloties arī attiecīgām interesētajām pusēm. Tāpat EMSA turpinās aktīvi e, atbalstīt tehniskā ziņā otro fāzi pasažieru kuģu fitnes čeka ziņā, un tam sekos vairāki tūlītēji pēcpasākumi. Eh, tad, kad eh, lietas noiet greizi, nu, un diemžēl tā notiek, un saskaņā ar statistiku, ko ir ievākusi EMSA, jāsaka, ka lietas eh, noiet greizi diezgan bieži Eiropas Savienības ūdeņos. Pagājušajā gadā bija vairāk nekā 3000 starpgadījumu un avāriju, tā skaitā 99 nopietnas avārijas vairāk simti bojāgājušo un 51 kuģis, kurš vairs nespēja turpināt darbību. Mums ir jāmācās no kļūdām un jācenšas šādi sapgadījumi novērst nākotnē. Pieņemot datu vākšanu un apkopošanu, izmeklējot negadījumus, ir ārkārtīgi būtisks instruments. Nesen mēs publiskojām ikgada pārskatu par uz jūras bojā gājušajiem un negadījumiem jūrā 2015. gadā Nu, un šeit izmantojam arī izmeklēšanas ziņojumus no dalībvalstīm. Tas ir ļoti interesants informācijas avots arī vispārējai sabiedrībai, un nu, tas ir pieejams mūsu mājaslapā. 2016. gadā EMSA turpinās nodrošināt atbalstu gan dalībvalstīm, gan arī Eiropas komisijai, īstenojot starptautiskos un Eiropas Savienības tiesību aktus pre piesārņojuma novēršanas no kuģiem jomā Un šis darbs ietver arī atbalstu ostu aprīkojumu uzlabošanā, tāpat arī atbalsts dalībvalstīm nozarei un komisijai attiecībā uz sēra direktīvu un alternatīvo kuģu degvielu izstrādē. Tāpat arī atbalsts komisijai īstenojot regulu par uh, monitoringu ziņošanu un pārbaudēm attiecībā uz CO2 emisijām no jūras transporta un arī palīdzība komisijai īstenojot regulu par kuģu otrreizējo pārstrādi. EMSA ir izstrādājis tētis sistēmu, ko var izmantot uh, ostas valstu kontrolas režīmu izstrādē. Nu, un uh, šī sistēma ir uh, pieejama arī dalībvalstīm. Tētis ir tikus tālāk izstrādāta lai tā varētu kalpot kā Savienības informācijas sistēma informācijas apmaiņai un ziņošanai. Tā skaitā nākotnē tā tiks vērsta arī uz individuāliem atbilstības uh, apliecinājumiem. Pirmais tiesība akts, uh, kas tika skatīts, bija pārskatītā sēru direktīvā Tas uh, izstrāde prasīja tikai trīs mēnešus, uh, izmantojot tētis sistēmu, un nākotnē mēs gribētu, lai tētis kļūst par uh, vienīgo vienoto sistē, informācijas sistēmu, kas uh, palīdzēs veikt uh, pārbaudas un uh, kontroles. Uh, MRV regule un uh, kuģu pārstrādes regula ir pirmie tiesību akti, kas, uh, kurus ir paredzēts uh, tuvākajā laikā iekļaut sistēmā. Uh, Nākamgad aģentūra tāpat turpinās palīdzēt arī mūsu kaimiņu valstu partneriem, izvērtējot viņu tiesību aktu atbilstību savienības noteikumiem. Vidus jūrā, Ladrijas jūrā, Melnijā un Kaspijas jūrā, jo īpaši aktīvi darbosimies. Ne tikai EMSA sagatavo apmācību partneru darbiniekiem, bet, eh, piemēram, runa ir arī par kliņcī tīklu un eh, dažādiem citiem pasākumiem. 2016. gadā EMSA atbalstīs arī procesu iekšējā tirgus uzlabošanai un jūras transporta efektivitātes vairošanai, eh, palīdzot dalībvalstīm un komisijai īstenot vairākus tiesību aktus un arī nacionālo single window konceptu. 2016. gadā pēc konsultācijām ar muitu iestādēm pilotprojekts ar mērķi vienkāršot un harmonizēt kravas noformēšanas formalitātes un arī kravu piesaisti kuģiem. Šāds pasākums ir iecerēts. Mēs gribam saprast, kā var izmantot National Single Window, lai nototu tālāk informāciju par kravām. Mm, parādās jaunas eh, tehniskas eh, iespējas, eh, jaunu veidu sensori, kas palīdz labāk kontrolēt situāciju jūrā. Nu, un, tas ir tāds pirmais indikators tam, ka situācija mainās. Ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina galvenie spēlētāji nozarē ar tādu faktisko situāciju un reāli izpratni par to. Uh, EMSA nodrošina pastāvīgus um, monitoringa pakalpojumus uh, kuģu izsakošanas un identifikācijas ziņā, palīdzam Frontex. Nu, tāpat uh, notiek arī operatīva sadarbība uz ārējām robežām, gan ar dalību valstīm, gan arī Eiropas Savienību kopumā. Šie pakalpojumi pieejami kopš 2013. gada. Un 2016. gada maijā mandāts tiks pagarināts. Šie pakalpojumi tiek sniegt izmantojot kuģu pozicionēšanas sistēmu un uh, satelītu novērošanas datus. Tas viss tiek iestrādāts arī Eirosur uh, informācijas sistēmā, kā uztur Frontex. Uh, Eh, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, eh, ir skaidrs, ka ir iespējama ne tikai ātra un efektīva informācijas apmaiņa, bet tas viss dod arī pievienoto vērtību. Tieši tāpēc arī aģentūra piedalās pilotu projektā, kas dos iespēju pārbaudīt iespējas integrēt uh, dronu lidaparātus uh, jūras informācijas sistēmās. Eh, tas palīdzēs eh, gūt labāku kopainu, labāk identificēt mazus eh, kuģus, ko izmanto migranti, lai šķērsotu jūru. Mērķis ir stimulēt tādas misijas ar vairākiem nolūkiem. Ir vienlaiks iznojot vairākas aktivitātes, piemēram, vienlaicīgi novērot glābšanas un meklēšanas operācijas, piesārņojumu attīstību, naftas piesārņojumu un tam līdzīgi. Vēl kāds ļoti būtisks projekts EMSAI nākamgad ir, nu tikai nākamgad, bet arī turpmākajos gados ir Kopernikus uh, pakalpojumi drošības uh, jomā, un jau īpaši arī turpmāka jūras novērošanas sistēma izstrāde. Uh, 2016. gadā tiks uzsākts, uh, īstenot šodien noslēgto nolīgumu, aģentūra saņems 5 eh, gadu laikā 40 miljonus. Šobrīd EMSA izstrādā pirmos pakalpojumus šajā jomā, un mērķis ir uzlabot um, integrētus uh, jūras novērošanas uh, risinājumus, kas atbilstu dažādām lietotāju vajadzībām. Uh, Aģentūra turpina spēlēt ļoti būtisku lomu arī mm, naftas piesārņojuma novēršanā. Esam izveidojuši ķēdi, mm, nu, nu jau ir mm, drīz būs 19 kuģi, kas atrodas dažādās vietās Savienības piekrastē. Nu, un nākamā gada vasarā spēsim darboties arī pie Kanāriju salām un Madeiras. Visi šie kuģi darbojas publisko-privātu partnerību kontekstā. EMSA izstrādās specifikācijas rēģēšanas uz piesārņojumu sistēmām uz kuģiem un nodrošina arī aprīkojumu. Mm, kuģus izmanto privāti operatori, kas vienlaicīgi īsteno arī savu komercdarbību attiecīgajos jūras apgabalos, bet ir parakstījuši tās augtos standby līgumu ar EMSA. Nu, tas nozīmē, ka viņi uzreiz pārtrauks savu komerciālo darbību un pievērsīsies attiecīgajiem uzdevumiem gadījumā, ja būtu konstatēts naftas piesārņojums. Viņiem ir jābūt gataviem rēģēt 24 stundu laikā. integrējot um, spēju rēģēt uz gāzes un naftas piesārņojumu jūrā, mēs esam spējuši izstrādāt vislabāko pieejamo mehānismu rēģēšanai uz piesārņojumu draudiem. Nu, un esam iecerējuši aprīkot kuģus arī ar jaunām iekārtām, kas ļaus tiem labāk rēģēt uz piesārņojumu jūrā. Uh, Šajā attēlā jūs varat redzēt eh, kuģi, kas ir aprīkots ar eh, piesārņojumu savākšanas mehānismu. Es ceru, ka šis tāds mans selektīvais ieskats eh, to, kāds, tajā, kādas ir prioritātes un izaicinājumi nākamajam gadam, ir ļāvis jums saprast, kāds tad ir aģentūras darbs un kas tas būs turpmākajos mēnešos. Uh, Protams, ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un, eh, nu, protams, ka mūsu uzaicinājums vēl ir vienuši spēkā. Varat eh, braukt pie mums ciemos eh, uz Lisabonu. Daži no jums jau to izdarīja pagājušajā septembrī. Paldies par uzmanību. Thank you very much as well. Lielas paldies. Un nach diesem schönen Foto gehen wir nicht der Reihe nach nach dem Protams, šajā skaistajā fotografijā mēs galvenokārt eh, skatāmies uz eh, tiem, kas eh, bija uh, Lisabonā, un tāpēc došu viņam arī uzreiz vārdu Roberts Zīle. Paldies, Mihail, es arī gribētu teikt, ka viņš bija patiešām jauks uh, cilvēks, pie kura mēs varējām viesoties EMSA Lisabonā pirms dažiem mēnešiem, un man radās ļoti labs iespējas. Uh, EMSA. It's very interesting, actually. But uh, I would like to, to say uh, on a serious um, issue that. Jā, protams, es gribētu arī parunāt par uh, vairākām lietām. Mani patiešām patīkami pārsteidza jūsu profesionālisms. Saņēmām atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, kas uh, saistās ar Frontex, kas saistās ar drošības jautājumiem. Marijas Kilēnenes ziņojumā parādījās uh, E, šīs e, lietas. Mēs e, saņēmām patiešām profesionāls skaidrojums arī par bēgu situāciju vidusjūrā. jūrā. Otrais, ko es vēlējos teikt, man radās arī labs iespējas par tehnoloģiju pielot, pielietojumu. Mēs redzam, piemēram, tiešsaistē, kas notiek jūrā, mēs redzam visus kuģus uz ekrāna, un tāpat arī bezpilota lidaparāta izmantošana. Džekija Foster arī gribēja runāt par dronu izmantošanu un par šo pilotu projektu. Tāpat arī runājot par negadījumiem Uzskatu, ka šī sistēma ir ļoti noderīga, lai gūtu pārskatu par notikušajiem negadījumiem un lai mēģinātu tos novērst un mēģinātu saprast, kāpēc tādi vispār ir radušies. Man būtu jautājums. Mēs decembrī uh, gaidījām uh, ziņojumu par ostu direktīvu, lai pēc tam varētu uh, turpināt darbu. Šķiet, ka jūs turpinat strādāt pie ostu likumdošanas. Vai jūs redzat šeit kādas problēmas, kuru risināšanai jums būtu vajadzīgi pamatīgi cilvēku resursi vai finanšu resursi, gadījumā, ja mēs ietu citā virzienā nekā komisija? Uh, Eh, padomas pozīciju jūs noteikti jau zināt, un varbūt jūs varētu ieskicēt jomas, kur eh, vajadzētu politiķiem piestrādāt, teiksim, eh, tiesību akti, kuros parādītos nepieciešamība ieguldīt finanšu resursus. Kilenins kundze. Lielas paldies, lielas paldies Samīlī kungam par to, ka viņš ieradās, pastāstīja mums par jaunumiem EMS aģentūrā. Mūsu apmeklējums bija ļoti interesants, tāpat arī ļoti nozīmīgs. Priecājos, ka mēs varējām doties uz Lisabonu. Mēs e, iekuvām arī ļoti daudz informācijas, kas būs noderīga mūsu kolēģiem šeit Tran komitejā. Man būtu divi jautājumi. Viens no lielākajiem izaicinājumiem noteikti saistīsies ar vidi arī jūrā vides aizsardzība rada problēmas. Mēs zinām, kādas problēmas ir ar direktīvu, tāpat arī ar piesārņojumu jūrā. Tāpēc gribētu zināt, kādu jūs saskatāt EMSA tuvāko nākotni, kāda būs EMSA loma, kā mēs varētu jums palīdzēt strādājot pie šiem vidas izaicinājumiem. Otrs jautājums saistās ar bēgļiem un arī ar klimatu. Domāju, ka pašlaik saskaramies ar nelielu problēmu, ja mēs eh, padomājam, kas varētu eh, izcelties saistībā ar klimata problēmām. Uh, galvenokārt, protams, sāksies ar mazām valstīm, ar mazām salām, bet pēc tam noteikti šī problēma pieņemsies apmēros. Gribētu zināt, kādu jūs saskatāt EMSA lomu šo problēmu risināšanā. Mums vajadzētu arī būt uh, labāk gataviem, uh, ņemot vērā šos nākotnes izaicinājumus Es patiešām esmu nobežījusies, ceru, ka vēl tuvākos gadus mēs varam justies drošībā. Nu, iegli joglājumi. Uh, eh, Luis de Grandes Paskāls, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies, Miller kungs, par jūsu prezentāciju. Domāju, ka jūs noteikti varat priecāties par sasniegto. Es esmu apmierināts ar aģentūras darbu. Nevienmēr parlamentā mēs esam priecīgi par aģentūru paveikto un par to, kā ir izmantoti resursi, taču es uzskatu, ka šeit noteikti vajadzētu uzsvērt, ka uh, jūsu loma aģentūrā vienmēr ir bijusi pozitīva. Gribētu patiešām pateikties par jūsu darbu. Esmu rakstījis eh, ziņojumus um, par aģentūru, galvenokārt par tās dibināšanu, un esmu arī iepazinies ar to, kā aģentūra strādā. Ka aģentūra vienmēr ir saņēmusi atbalstu no parlamenta, ja ir runa par eh, resursiem un eh, to papildināšanu. Cik es saprotu, Jums ir bijušas problēmas attiecībā ar pieejamajiem resursiem, bet es eh, gribētu tomēr mazliet eh, iedziļināties eh, šajās bažās. Gribētu zināt, vai patiešām pastāv īstais līdzsvars starp jums pieejamajiem cilvēku resursiem un pienākumiem, kas kļūst ar vien pamatīgāki. Pēdējais, par ko es gribētu runāt, ir piesārņojums. Protams, vajadzētu nodrošināt šo kuģi pie Kanārijas salām, bet vajadzētu arī paskatīties, lai ir arī pieejami rezerves kuģi. Tātad, lai ir pieejami kuģi, kas varētu tikt izmantoti negadījumu situācijās. Gribētu zināt, kāda ir uh, šī darba sadale starp kuģiem. Uh, un vai ir eh, pieejami papildu kuģi tad, kad tie ir eh, vajadzīgi. Gribētu arī zināt, kāds ir jūsu viedoklis par jaunajām tehnoloģijām un, piemēram, par satelītu izmantošanu, lai pārbaudītu piesārņojuma uh, radīto, uh, radītās sekas. Šādā veidā varētu izvairīties no pārāk mm, no, no, no liekiem cilvēku resursu izmantojumiem. Mums tāpat arī vajadzētu padomāt par uh, iespējamo nu, profilaksi. Protams, beigās grib parunāt arī par uh, bēgļiem, kas uh, bēg no savām valstīm um, bāda vai arī um, kara dēļ. Mana valsts un arī kaimiņu valstis, tādas kā Itālija un Grieķija, saskaras ar šīm bēgļu laivu problēmām. Šeit mums ir vajadzīgs vairāk palīdzības, lai mēs spētu atrast šos peldlīdzekļus jau laicīgi. Gribētu zināt, vai šeit arī ir vajadzīgais līdzsvars starp piemiem resursiem un veicamo darbu. Uh, Gribētu jums beigās vēl vēlēt daudz veiksmes, jo uzskatu, ka jūs esat uz īstā ceļa. Vismaz līdz šim redzu, ka esat strādājuši ļoti labi, un par to esmu pateicīgs. Paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā es gribētu teikt, ka mums ir ļoti liels prieks jūs redzēt mūsu vidū. Jūs veicat patiešām labu darbu, ņemot vērā uh, Uh, pašreizējo uh, finanšu vidi. Mūsu komiteja vienmēr licies svarīgi, lai jūsu aģentūrai būtu vajadzīgie resursi. Es paskatījos uz jūsu analīzi par negadījumiem un uh, tajā ietvertiem skaitļiem. Es, man ir skaidrs, ka patiešām uh, ir tendence negadījumiem un incidentiem pieaugt. Es gribētu, lai jūs komentējat problēmas, kas šeit parādās jo īpaši sociāldemokrātiem liekas būtisks jautājums par mm, apgrozījumu, par apmācībām, par to, kas notiek šajā nozarē un vai darba apstākļi ir gan taisnīgi. Tāpat arī gribētu zināt, vai šādos apstākļos operācijas jūrās un ostās kļūst nedrošākas. Tātad Mums eh, ir radušās šādas bažas, un ja jums arī ir uh, Eh, tādas pašas domas, tad gribētu redzēt, eh, kāds ir šis līdzsvars. Tāpat man ir liels prieks eh, attiecībā Zīles kungu, varbūt jūs man nepiekritīsiet, bet Zīles kungs pieminēja ostu regulu. Es domāju, ka šeit arī pastāv zināmas bažas, un patiešām tas ir labs jautājums, vai šādos apstākļos būtu vajadzīgi papildu resursi. Viena no problēmām ostu regulā ir, vai šeit vispār tiks pieminēti minimālie drošības standārti. Es zinu, ka ir ir ļoti svarīgs šis sociālais dialogs ar uz darbiniekiem par koplīgumiem un tā tālāk, un tur ir runa par drošību. Bet es uzskatu, ka regulā vajadzētu ietvērt šo kopējo mērķi - drošība. Mēs patiešām esam uztraukušies par ostu regulu. Es nedomāju, ka tā ir pietiekami labi pārdomāta. Protams, ka tas ir politisks jautājums, bet ļoti daudzi deputāti šeit uh, Eh, komitejā uztraucas par dažādiem punktiem, vai tiešām pašlaik ir jēga gatavot šo regulu. Es gribētu aicināt kolēģus patiešām eh, nopietni apdomāt, vai mums vajadzētu par to balsot decembrī. Paldies tagad Džekija Fosteri. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies arī par ļoti interesanto prezentāciju. Tāpat kā pārējie kolēģi, Eh, šeit es arī esmu no salas, no Lielbritānijas, mums apkārt ir daudz ūdens. Un eh, šeit noteikti vajadzētu uzsvērt, ka ir jāstrādā pie eh, negadījumu un incidentu atklāšanas. Runājot par aviāciju nozari, ko es ļoti labi pazīstu, eh, šeit arī ir vajadzīga cauradzamība, jo, ja ir skaidrs, kā šie negadījumi radušies, tad var tos arī labāk novērst. Varbūt loģistiskā ziņā eh, jūrniecībā to ir grūtāk izdarīt, bet mums noteikti ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tām būtu strikti noteikumi un tāpat arī, lai tie tiktu pietiekami labi piemēroti. Uh, Mums noteikti ir jāstrādā pie tā, lai saprastu visu līdz galam, līdz pašam dibenam, dažreiz pat burtiskā nozīmē. Tagad par bezpilotu lidaparātiem. Es tikko gatavoju par šo jautājumu ziņojumu. Uh, Eh, komerciālajā nozarē, jo īpaši meklēšanas operācijās, arvien vairāk tiek izmantoti šādi lidaparāti. Mēs sagatavājām parlamentā ļoti labu ziņojumu, un es ceru, ka mēs dosim arī ļoti labu virzību likumdevējiem. Es eh, nevēlētos, eh, lai šos lidaparātus nevarētu, teiksim, ražot vai izmantot kaut kādu iemeslu dēļ. Šeit parādās arī problēma. Jūs runājāt par sēru direktīvu, un, protams, Mēs ļoti bieži runājam ar jūrniecības un ar kruīz nozars pārstāvjiem. Es, piemēram, ļoti bieži tiekos ar šīs nozares cilvēkiem. Un šeit parādījās problēma. Es jau runāju par to ar nākamo prezidentūru, Nīderlandes prezidentūru un cilvēkiem, kas interesējas par jūrniecības jautājumiem. Šeit parādās konflikts. Mums ir sēra direktīva, visi jautājumi, kas ar to saistās. Proti, te ir runa par aprīkojuma iegādi, par skruberiem, bet parādās vēl kāda problēma, un arī tas uh, varētu radīt laika problēmas. Šķiet, ka amerikāņi ir uzlikuši moratoriju tam, uh, kādā laikā, kādā laika periodā kuģi ir jāprīko šādu, uh, šādām iekārtām. Uh, bet mums ir jāpaskatās arī uz vietējām ostām Eiropas Savienībā. Kūģi, kas ir aprīkoti ar skruberiem un visām vajadzīgajām iekārtām, iebrauc ostās, un tad viņiem eh, saka, ka viņi neatbilst eh, tīrā ūdens direktīvai. Tāpat arī vairākas ostas saka, ka nedrīkst darīt punktu A vai B vai C tikai tāpēc, ka mums spēkā ir vietējie noteikumi. E, tā nedrīkstētu būt. Ir vajadzīga noteiktība uzņēmumiem, tātad, ja ir spēkā direktīva, tā ir jāievēro visiem. Nevajadzētu būt tā, ka dažas dalībvalstis nerunā par visām, bet ir dažas dalībvalstis, kas rada problēmas ļoti plašai nozarei. Domāju, ka varbūt jūs, aģentūra, kopā ar padomi un pārējiem, varētu atrisināt šos jautājumus. Kā jau es minēju, Nīderlandes prezidentūra noteikti interesēsies par jūrniecību, un cerams, ka mums līdz ar to izdosies to paveikt. Jūs pieminējāt arī daudz citus jautājumus. Es ļoti labprāt atkāpējums paviesotos. Lielas paldies, ka varējāt pie mums ierasties. Paldies, tagad uh, eh, pan Miltenberg kungs. Paldies, eh, priekšādētā, paldies, milīgungs. Es patiešām ļoti novērtēju jūsu prezentāciju. Es arī gribētu izmantot šo iespēju, lai izteikt jums komplementus par ļoti visaptverošo EMSAS darba programmu. Man ir jautājums par jauno tehnoloģiju izmantošanu ērpās lidaparātiem Esmu ēnu referents, tāpēc šis jautājums noteikti nebūs pārsteidzošs. Strādā pie šī ziņojuma kopā ar Fosteris kundzi. Gribētu zināt, kas jums ir vajadzīgs no Eiropas Savienības iestādēm, lai jūs varētu labāk izmantot jaunās tehnoloģijas tādas kā bezpilota līdprāti. Tātad eh, gribētu zināt, eh, ko šeit Eiropas Savienība varētu ieguldīt migrācijas reģionu eh, pārvaldībā vai emisijās, piesārņojumā tā tālāk. Tāpat arī, ko jūs eh, sagaidāt no mūsu komitejas? Divīs jautājumi tātad. Paldies! Kīts Teilors. Atradu beidzot mikrofonu pogu, patiešām jauki. Paldies, milīkungs, ka varējāt ierasties. Paldies par jūsu prezentāciju. Es eh, vēlējos doties uz eh, Lisabonu vasarā taču, diemžēl, veselības problēma dēļ nevarēju ceļot. Eh, ceru, ka kādreiz varēšu izmantot jūsu uzaicinājumu. Pirms pāris gadiem parlaments nobalsoja par to, lai piešķirtu EMSAI papildu pienākumus eh, naftas un gāzes iekārtu radītā piesāņojuma apkarošanā. Uh, Es priecājos, ka jūs esat palielinājuši savu geogrāfisko aptvērumu. Jūs galvenokārt izmantojat eh, privātus kuģus, ar kuriem slēdzat līgumus. Eh, gribēju zināt, vai jums ir kādi plāni paplašināt eh, šos pakāpojumus un vai EMSA ir pietiekami daudz resursu, lai varētu sniegt šos pakāpojumus. Paldies, tagad Klaudija Montēro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Paldies. Lielas paldies uh, izpildu direktoram. Prezentācija par jūsu paveikto bija patiešām plaša un visaptveroša. Jūs pieminējāt uh, tādas lietas kā ostas, jauno tehnoloģiju pielietojums Manī patiešām iepriecina šajā jomā paveiktais. Tomēr es pirmkārtām gribētu paust nožēlu par to, ka nevarēju pati paviesoties Lisabonā. Es ļoti labprāt būtu iepazinusies ar, ar jūsu iestādes darbu. Man ir daži jautājumi. Pirmais būtu par uh, jūrnieku apmācību. Gribētu zināt, vai jūs esat ieplānojuši kādas papildu aktivitātes, lai uzlabotu mācības. Lielākā daļa no incidentiem un negadījumiem, kas notiek, uh, saistās ar uh, cilvēcisko kļūdu. Un, ja mēs uh, paskatāmies uh, e uz kruīziem, uh, gribētu zināt, vai šeit jūs esat plānojuši kādas aktivitātes. Un gribētu zināt, kādā virzienā plānojat strādāt. Vai jūs vēlties, piemēram, paplašināt savu kapacitāti, lai uzņemtos uh, iniciatīvu Eiropas līmenī? Un, protams, arī jautājums par bēgļu krīzi, par kuru runāja daudzi kolēģi. Gribētu zināt, vai pastāv sadarbība un sinerģija ar Frontex aģentūru un vai e, šī sadarbība tiks kaut kādā veidā paplašināta. Beigās jūs pieminējāt arī e, geogrāfisko aptvērumu. Gribētu, lai jūs mazliet vairāk paskaidrotu, kādu uh, teritoriju aptver uh, sadarbība ar citām dalībvalstīm, jo īpaši Madēras arhipelāgā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, uh, kāds ir šis aptvērums ap Madēru. Paldies, tagad Pēters Vandālēns. Er Paldies, priekšādātāji. Arī šī ir joma, kur uh, Junkera uh, komanda varbūt nav uh, strādājusi pietiekami aktīvi. Tātad es gribēju runāt par aģentūrām. Tas attiecas uz gandrīz pusi no aģentūrām. Lielākā daļa no aģentūrām varbūt ir aizstājamas, bet Eh, diemžēl uz EMSU tas neattiecas. Pirms pāris gadiem eh, Dirks Šterks un Komisakus kungi bija Lisabonā, un jau tad parādījās, ka EMSA ir ļoti augsta pievienotā vērtība. Arī šodienas eh, prezentācijā tas ļoti labi atklājās. Man ir viens konkrēts jautājums. Sākumā jūs runājāt par negadījumu incidentu analīzi. Jūs um, pieminējāt 99 nopietnus negadījumus, tas ir jau daudz. Un pēc tam uh, jūs uh, runājāt mazliet uh, tālāk un detalizētāk par šo analīzi. Ļoti bieži šādi negadījumi tiek detalizēti izmeklēti arī jūrniecībā. Varbūt jūs varētu pastāstīt par kādu konkrētu piemēru, kādi ir bijuši analīžu rezultāti. Uh, Tā kā jūs veicat šādas analīzes, vai jums ir radies iespējas, ka ar šo analīžu palīdzību patiešām var novērst negadījumus? Jūs sakāt, ka tas ir jūsu aģentūras darbs, un vai jūs varat konstatēt, ka pēc šādu analīžu veikšanas konkrēti negadījumu skaits sarūk? Es uzdodu šādu jautājumu, tāpēc, ka man ir radies iespējas, ka negadījumu jūrniecībā kļūst arvien vairāk. belast worden en knappen, waardoor bemanningsleden eh, gewond of zelfs dood. Piemēram, ja runa par kuģu pietāvošanu, tad bieži vien šīs eh, tauvas var pārtrūkt, un tas var radīt ārkārtīgi uh, smagus negadījumus jūrniekiem un veselības problēmas. Gribētu zināt, kā jūs analizējat šādus negadījumus. Uh, jo īpaši gribētu zināt par dažādu ķēžu pielietojumu kuģu pietāvāšanā. Vai jums ir kaut kas sakāms? Berners Kūns. Paldies. Es arī gribu teikt paldies. Es Manuprāt, emsas nozīme ir nepārvērtējama arī mūsu interešu jomā Ziemeļ un Baltijas jūrā. Tāpat te klāt nāk vidas aizsardzība, negadījumu profilakse, uh, ūdens, ūdens. Uh, apiešanās ar balastu ūdeņu un to izda, balastu ūdeņiem to izmantošanu. Tāpat avārija gadījumā tiek izmantotas komandas, kas strādā dalību valstīs, kas var arī norganizēt kuģu ņemšanu tauvā. Un te šīs avārijas, novēr, avāriju komandu darbības koordinācija, vai jūs to spējat ietekmēt, ja notiek negadījums uz jūras? Uh, Piemēram, Biskais jūras līcī nesen es atceros, uh, informācija bija, ka nedrīkst kuģi vilkt uz ostu, tam jāpaliek uh, atklātā jūrā. Kā jūs koordinējat to, ko dara dalībvalstis, kā tās izmanto šīs avāriju novēršanas vai avārijas saku novēršanas komandas? Protams, ka te ir jādara liels preventīvs darbs Es to vērtēju ļoti augsti, un mans jautājums ir. Runājot par Galileo vai bezpilotu lidaparātiem un to, ko šobrīd dara Krievija, jūs parādījāt arī statistiku. Gibraltārs un Bosforas jūras eh, šaurums. Šeit mums ir jādara daudz preventīva darba, un jūs paldies par visu, ko jūs darat. Man ir arī divi jautājumi, saka priekšādētājs. Mēs zinām, ka mazots ļoti nelabvēlīgi ietekmē vidi. Tas ir jēl naftas tā kā Uh, at, ražošanas atlikumu produkts, un tas nonāk arī gaisā, un kaut kas nonāk arī pie mums. Vai jūs varat pateikt, kad šis Kad šīs viela, iespējams mazots, kad tā tiks aizliegta? Protams, ka tas ir saistīts arī ar finansēm, bet cilvēku veselība un vide no tā tikai iegūt, vai jūs varat noteikt datumu. Otrs punkts. Jūs arī runājāt par negadījumiem. Uh, Flamīnijas katastrofu mēs par to esam ļoti daudz diskutējuši. Un kāpēc? Tāpēc, ka tuvākā osta nebija gatava palīdzēt. Kuģim bija jāatgriežas ostā, no kurienes tas bija izgājis, un tas bija daudz tālāk, bet mēs taču esam vienota Eiropas telpa, un mums būtu jādarbojas vienoti vai tam būs kādas sekas. Es kā skolotājs zinu, ka no kļūdām var mācīties. Vai jūs esat kaut ko mācījies no Flamīnijas katastrofas? Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšēdētāji. Paldies deputātiem par jautājumiem un komentāriem. Jautājumu ir daudz. Es centīšos uh, kaut kā to visu sastruktūrēt. Atbildējuši uz visiem jautājumiem, to var, var to darīt arī izmantojot e-pastu. Daži vārdi par cilvēku resursiem kad komisija izdeva savu komunikē 2013. gadā, tad mēs sākām samazināt personāla skaitu, jo zinājām, ka jo agrāk sāksim, jo, jo ātrāk sasniegsim šo 5% mērķi. Uh, Mums esam uzkrājuši daudz ekspertu zināšanu, varam piesaistīt ekspertus pēc vajadzības noteiktos gadījumos, jo vēlamies komisiju un dalību valsts apgādāt ar ļoti kvalitatīvu informāciju no speciālistiem. Un centāmies pārstruktūrēt personālu pie mums reorganizējāmies, centāmies atbilst, uh, tomēr visu organizēt tā, lai varētu arī strādāt. Runāt, runājot par šiem papildus 5%, kas jāsamazina līdz 2000, no 2018. gada līdz 2018. gadam tas mums jāpasniedz, jāsasniedz, un iespējams, ka to varēs uh, atlikt tomēr uz vēlāku laiku līdz 2022. gadam. Mums vēl jāsamazina personāla skaits par septiņiem cilvēkiem, un tas nav viegli Kā es jau sacīju, mēs uh, pārstruktūrējāmies, bet tagad mums, mēs saņemam no komisijas dienestiem, ne tikai no ģenerāla direktorāta MUV, bet arī no citiem, mēs, mēs saņemam prasības pēc palīdzības, prasības pēc uh, kontroļu veikšanas. Un Tas viss ļoti sarežģīja mūsu darbu šajos apstākļos. Mums pietrūkst personāla. Uh, dalību valstu single window ieviešanā, tāpat mums nav ekspertu bezpilotu lidaparātiem, un redzēsim, kāds efekts būs komisijas priekšlikumam šajā jomā. Uh, Mums ir nepieciešami gan finanšu resursi bezpilotu lidaparātiem, gan, protams, arī speciālisti. Ir vajadzīgi speciālisti arī negadījumu izmeklēšanai, un esam sākuši sagatavot datu bāzi. Mums ir tikai divi speciālisti, kas strādā šajā manis aprakstītajā sektorā, kas analizē negadījumu raksturu, un tas ir daudz par maz Un būtiski ir, lai mēs varētu gan izanalizēt negadījumu, gan pēc tam arī attiecīgi reaģēt. Un šīs spējas šobrīd mums ir ierobežotas. Tas tie grūti uzdevumi, runājot par personāla daudzumu. Runājot par vides jautājumiem un uzdevumiem, mēs sadarbojamies ar vides ģenerāla direktorātu. Mūsu darbs apmierina uh, ģenerāla direktorātu. Uh, tetīda S ir instruments sēra piesārņojuma uzraudzībai un nākamajā gadā cenšamies, ceram, ka būs arī direktīva un spēsim uh, papildināt mūsu sistēmu ar informāciju. Šobrīd mēs saņemam informāciju no dalībvalstīm un jāatzīst, ka uh, sēra direktīva tiek pārkāpta ļoti nedaudzos gadījumos, divos procentos pārkāpumu. Uh, Uh, gadījumu runa ir par sēra piesārņojumu. Vairāk šeit ir dažādi administratīvi pārkāpumi. Pār kādas neatbilstības uh, administratīvo noteikumu piemērošanā. Un mēs cenšamies, protams, arī izglītot savus speciālistus, apmācam iesaistītos partnerus, uh, Tāpat cieši sadarbojamies ar EXA un regulāri apmainamies ar informāciju starp EMSA un EXA. Runājot par bēgļu problemātiku, tas ir akūts jautājums šobrīd arī komisijas darba kārtībā, un 800 tūkstoši cilvēku šajā gadā ir ieradušies pa jūras ceļu Eiropā. Kopš 2013. gada sadarbojamies ar Frontex aģentūru, sniedzam viņiem uzraudzības informāciju par Eiropas ūdeņiem un esam izstrādājuši priekšlikumu, kā uzlabot šo uzraudzības sistēmu. Var izmantot bezpilots lidaparātus, izmantot uh, Uh, satelīta savākto informāciju, bet joprojām Eiropas ūdeņos ir tādi baltie plankumi, kurus mēs neaptveram. Un satelīta informācija par visiem ūdeņiem pilnībā mums nav. Un ir arī tehnoloģiskas problēmas, kāpēc mēs neredzam šos attēlus. Uh, bet mums ir iespēja sniegt informāciju gan Eirosūr, gan dalību valstīm par to, ko mēs spējam uzraudzīt. Runājot par, par glābšanas kuģiem, mums tagad ir 90 šādu kuģu. Uh, Kanārijas salās un Madērā mēs esam noslēguši tādu kā konkursu. 2016. gadā kuģi tiek laisti darbā, un finanšu resursi, kādi mums šobrīd ir, saskaņā ar eh, daudzgadējo finanšu schēmu, mums līdzekļi ir sadalīti septiņos gados un vairāk kuģu mēs nevaram atļauties pašlaik. Mums ir arī jākontrolē naftas un gāzes iekārtas ar šiem pašiem līdzekļiem, un naudu cenšamies izmantot tā, lai būtu iespējams kontrolēt naftas un gāzes iekārtu drošību. Ceram, ka nekas tur neatgadīsies. Uh, Bet, ja kaut kas tomēr notiks, viegli nebūs. Mums ir. Divas tādas uzkrāšanas vietas vai trīs, katra 2000 tonu, ko mēs varam izmantot avāriju novēršanai vai seku likvidēšanai. Tāpat mēģinam uh, izmantot tādas čārteru lidmašīnas, bet Eiropas ūdeņos tas nav viegli, jo pakalpojumu piedāvā ļoti nedaudz uzņēmumi. Mums ir tikai 6 miljoni uz visu manis aprakstīto periodu. Tas ir ļoti, ļoti maz, ja tiešām kaut kas notiek. Piemēram, atceraties, kad pie Kanāriju salām aizdegās eh, Krievu naftas tankuģis 40 miljonu šī kuģa glābšanai ir kopīgās izmaksas. Un, ja notiek kāda apjomīgāka avārija, šī summa būs daudz, daudz lielāka, un es ceru, ka tiešām nekas tāds kā kas Makondas negadījums Meksikas jūras līdzi, ka nekas tāds nav gaidāms. Runājot par apmācību, mēs piedāvājam apmācību nevis jūras braucējiem, bet administratīviem darbiniekiem, arī trešajās, trešo valstu piedarīgajiem. Mums ir divi projekti viens ir Ziemeļāfrikai, no Marokas līdz Jordānijai un Melnās jūras reģionā, kur sadarbojamies ar attiecīgām iestādēm. Nākamajā gadā šie projekti tieks, tiks īstenoti, bet uh, iespējams, ka projekti tiks arī pagarināti. Gribam sagatavot cilvēkus, Eiropas Savienības noteikumu ieviešanai, izprašanai. Šeit runa ir par vides jautājumiem un, un strādājam gan tad vidusjūras, gan Melnās jūras reģionos un cenšamies šeit cilvēkus izglītot pēc iespējas. Tad vēl par bēgļu jautājumu. Tas ir smags jautājums. Atceraties negadījumu ar kuģi Flamīnija un cik bēdīgi tas beidzās. Kopš šis, šī negadījuma esam sadarbojušies ar visām dalību valstīm, debatējuši ar komisijas dienestiem un izstrādājuši tādu aktivitāšu kopumu, esam no, pārdefinējuši mūsu vadlīnijas dalībvalstīm, kas ir jādara negadījumi, kad noticis negadījums. Un eh, šīs tā kā treniņš vai manevri eh, notiks 2016. gadā, un tad skatīsimies, vai būs nepieciešams nu, pārskatīt arī direktīvu. Katrā ziņā mēs esam aktīvi reaģējuši un nākamajā gadā dalībvalsts varēs izmantot precīzākas vadlīnijas, kā reaģēt negadījumā. Daži jautāja par uzraudzīšanas iespējām un kapacitāti. Gribu teikt, ka lielākā daļa, gandrīz visi kuģi, kas kustās Eiropas ūdeņos, tiek uzraudzīti uh, Mēs varam noteikt, ko kuģi pārvadā, no kurienes viņi nāk, uz kurieni brauc un vai viss ir kārtībā. Mēs saņemam informāciju arī no satelīta, un tas ļauj mums globāli uzraudzīt uh, jūras okeānu flotes. Uh, sadarbojoties Atalantā pie Āfrikas raga cīņā pret pirātiem, arī šeit mēs izmantojam attiecīgo avārijas novēršanas floti, kas ir reģionā. Arī Gvinējas jū, jūras līcī ir līdzīgs projekts. Jū, jūs jautājāt par par mazotu. Es domāju, ka, nu, ja mēs pas, paskatāmies, kas ir rakstīts avīzē, pārvadājumi pa jūru arvien vairāk izmanto tīrākus naftas vai degvielas veidus. Tiek izmantota biodegviela, metāns un kopumā šajā uh, eh, industrijā uh, eh, notiek pielāgošanās ne tikai Eiropas Savienības noteikumiem, bet globālām prasībām. Un es domāju, ka mēs redzēsim, ka mazuta samazināšana, izmantošanas samazinājums būs pakāpenisks, bet tas notiks. Un Tā es varu atbildēt jums, priekšsēdētāj kungs. Pirms desmit gadiem es šādu dzirdēju ļoti līdzīgu atbildi, bet es domāju, ka tagad šī atbildi ir reālāka. Paldies! Ja. Okay. That was on micro, we know in 2020. Tad 2020. gadā šis jautājums būs tādā darba kārtībā, bet tagad es gribu jums teikt paldies. Uh, would you please stop your... Lūdzu, pārtrauciet sarunas vai arī izejiet no sēžu zāles. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti turisma, uh, or, pasaules turisma darba organizācijas ģenerālsekretāra uzstāšanās, un tā ir, uh, tas ir Taleps Rifai. Um, mums ir prieks, ka jūs esat pie mums atnācis, bet pirms jūs uh, sākat savu uzrunu, gribu sveikt mūsu zālē arī apmeklētāju grupu. Tie ir Ungārijas žurnālisti. Tā, es eh, sirsnīgi sveicu Pasaules turisma organizācijas ģenerālu sekretāru Talebu Rifaikungu. Viņš pirmo reizi viesojas mūsu komitejā. Un es eh, ļoti priecājos, ka mums beidzot ir izdevies organizēt šo tikšanos. Uh, Mm, šī saruna notiks mūsu turisma grupas, darba grupas ietvaros, to mēs uh, izveidojam pažai, pagājušajā sasaukumā, un tajā ietilpst visu politisko grupu deputātu, kuri interesēs par turisma jautājumiem, un mēs uh, sekojam uh, parlamentā, kā tiek īstenota komisijas turisma stratēģija, jo mēs esam turi, transporta un turisma komiteja. Mē, mēs esam arī pieņēmuši kolēģes Ilaza Izabelas de Montes uh, ziņojumu par aktuāliem jautājumiem turismu jomā Eiropā. Un ir norādīts, ka ir jāveic pasākumi, lai nostiprinātu turisma nozares Eiropā Un arī uh, ir runa par harmonizācijas pasākumiem turisma jomā. Un ir arī jādomā par kopīgiem jautājumiem, ne tikai par katras valsts atsevišķiem jautājumiem. Tāpat arī eh, jādomā par uh, turisma Uh, pakalpojumu, turpmāk attīstību, par mūsu turismu pakalpojumu pārdošanu trešām uh, valstīm un tāpat jāņem vērā arī digitālā revolūcija, kas ietekmē situāciju tirgū strauji attīstas jauni uzņēmumi un izspiež no tirgus vecās struktūras. It īpaši mazie un vidējie uzņēmumi tagad uh, ir saskata jaunas iespējas, bet arī viņi saskars ar sīvu konkurenci. Un mēs tā tad interesējamies gan par turismu Eiropā, gan par turismu pasaulē. Tas bija īsts ievad, tie bija īsti ievadvārdi, un tagad vārds jums. Paldies! Paldies priekšādētāji, vienmēr ir prieks ar jums tikties. Jāsaka, ka ka man ir tiešām liels prieks un pagodinājums uh, uzrunāt jūs šorīt. Redzu ļoti daudz pazīstams sejas uh, zālē un uh, nu vienmēr ir prieks jūs uh, redzēt. Un gribu teikt jau īpaši paldies Olīkungam. Es uh, atvainojos, ja man uh, neizdodas pareizi uzrunāt uzvārdus. Uh, Bet nu, viņam īpaši paldies, viņš uh, liels pūles ieguldīja organizējot manu nu, viesošanos, un paldies arī Klaudijai Tāpardēl par uh, to, ka viņa kopā ar mums šodien es uh, šorīt ar viņu iepazinos, un uh, ļoti gaidu iespēju sadarbību turpināt. Godātie deputāti, komisijas pārstāvji, tāpat arī ceļošanas un turismu organizāciju pārstāvi, kurus es redzu zāles beigās. Dāmas un kungi, liels prieks būt kopā ar jums, pārstāvot ANO pasaules turisma organizāciju. Mm, organizācija ir tiešām priecīga par tās ilgajām attiecībām ar Eiropas Savienību, un šodien sanāksme ir ļoti būtisks brīdis mūsu attiecībās. Sākumā es varbūt gribu ieskicēt situāciju. Es ceru, ka šī būs tāda interaktīva sesija. Jāsaka, ka, nu, varbūt, ja kāds no jums uh, šorīt uh, no rīta redzēja ziņas, uh, piemēram, no Kalifornijas un arī citur pasaulē, ir skaidrs, ka katru rītu mēs dzirdam ziņas, kas mūs nomāca, sagrauj cerības un grauj morāli. Nu, un es ceru, ka mm, prezentācijas beigās es būšu spējis tomēr padarīt lietas pozitīvākas. Šis tiešām ir laiks visiem kopīgi sadarboties, gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās, ja mēs vēlamies izveidot iekļaujošu nākotni mūsu sabiedrībā. M, mm, ANO, kā jūs zināt, ir balstīts uz trim galvenajiem pīlāriem - sociālais progress, iekļaušana, miers un cilvēktiesības. Nu, un eh, tas viss eh, sasaucas arī ar Eiropas Savienības eh, idejām un vērtībām. Mēģināšu minēt pāris lietas, kas ilustrē situāciju. Nesenie terora uzbrukumi parāda, ka terorisms ir globāls drauds, ko var risināt tikai ar spēcīgu un koordinētu reakciju. Uh, Nu, ir skaidrs, ka mēs nekad nevarēsim stāties pretī šiem te tumšajiem spēkiem individuāli. Tas nav izaicinājums tikai Francijai, Turcijai vai Krievijai, Eģiptei, Tunisijai, Taizemē vai kurai citai pasaules valstī. Tas ir izaicinājums visiem, tas ir uzbrukums mums, tas ir globāls izaicinājums, kam ir nepieciešama globāla atbilde. Tas ir ārkārtīgi svarīgs princips, ko paturēt prātā, un mums tas ir jāpārvērš arī darbos. Uh, Tad, kad kāda valsts vai kāds galamērķis sas, saskars ar problēmām, lai kāds arī nebūtu iemesls, mums visiem būtu jānāk palīgā, lai pabalstītu un uh, palīdzētu, nu, un, un uh, nevajadzētu uzskatīt, ka kādu dienu mēs nevarētu būt upuri. Otrakārt, bēgļu krīze. Nu, ir skaidrs, ka tikai kopīgi mēs varam rast risinājumus, lai atbalstītu miljonus cilvēku, kur pameta eh, mājas, meklējot eh, patvērumu un cerību. Eh, Eiropas Savienība ir ļoti krāsi saskārusies ar jauno situāciju, un tas ir izaicinājums, kas pilnīgi noteikti nevar tikt risināts katram darbojoties individuāli. Mums ir jāsanāk kopā, ir jāharmonizē politikas, attieksme un jāpieturas pie saviem principiem. Uh, Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko paturēt prātā. Treškārt. Nu, šobrīd, kad es eh, runāju ar jums, eh, kolēģi Francijā, daudz arī jūs pārstāvoši, eh, tie, kas Parīzē klimata pārmaiņu kopu sanāksmē, mm, tas arī ir viens no lielajiem izaicinājumiem. Cerams, ka varēsim panākt vēsturisku vienošanos, kas būs veiksmīgi tikai tad, ja visi kopā strādāsim. Nu, pamats visam ir skaidrs, pamadoma ir tāda, ka ir jāstrādā kopā, Nu, un mēs nevaram ļaut šiem izaicinājumiem, kas a, mūs pārbauda, mūs šķirt. Ceturtkārt, tehnoloģija ietekme uz ekonomiku ir ārkārtīgi milzīga. Arī priekšēdātājs jau nedaudz tam pieskārās, un es pie tā atgriezīšos vēlāk arī savā prezentācijā. Tas ir mainījis spēles noteikumus. Mums ir a, vēlreiz jāpliecina Eiropas līdera loma, patērētāju uzvedība un biznesa modeļi mainās, un tas viss mūs ietekmē globālā līmenī. Uh, Mūsu komunikācijas iespējas, uh, kas ļauj izsakot uh, visam uh, pat pāris minūtes pēc tam, kad tas ir noticis, daudz no mums ir kapilīmēti televizoram vai mobilajam telefonam, nu, un tas viss ir tieši tāpēc, ka viss notiek reālajā laikā, un komunikācija ir kļuvusi daudz interaktīvāka. Nu, un visbeidzot, ekonomiskie izaicinājumi vēl arvien nav pārvarēti. Mēs vērojam atkopšanos, bet nav darba vietu. Pasaule vēl viens saskaras ar nepieciešamību kolektīvi darboties, radot jaunas iespējas, jo īpaši jau jauniešiem, kuri redz, nu, tādu diezgan drūmu nākotni, tāpēc, ka trūks darba iespēju. Tāpēc mums ir eh, visiem kopā tas jārisina. Kāpēc šie jautājumi ir svarīgi šādā te fórumā un uzrunājot jūs, parlamentu deputātus? Tāpēc, ka Jau vakar es um, par to runāju pār saviem draugiem, nu, tāpēc, ka Eiropas Savienība droši vien ir viens no lab, lielākajiem sasniegumiem cilvēces vēsturē. Varbūt jūs to uh, tagad īsti neizjūtat, jo esat uh, dzīve tā daļa, bet uh, ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Savienība tiek uzskatīta par tādu cerību, par modeli, kā pasauli varētu darboties. Uh, Nu, un eh, tāpēc eh, mēs uh, gribam redzēt, ka Eiropas Savienība pārvara šobrīd izaicinošos apstākļus. Pirms pāris gadiem Eirozona saskārās ar izaicinājumiem, šodien tā ir Schengen zona. Nu, un jums ir jāspēj rīkoties ne tikai Eiropas Savienības, bet visas pasaules labad. Nu, un tieši tāpēc arī mana klātbūtne šeit ir ārkārtīgi svarīga. Pasauli uz jums skatās kā uz paraugu, un jūs nedrīkstat mūs pievilt. Skaidrs, ka izaicinājumu ir daudz, un. Uh, vēl jau vairāk nekā jebkad agrāk, vienotība un sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Par spīti izaicinājumiem tomēr ir arī pamats optimismam. Pasaulē nekad nav bijusi labāka, uzdrošinos tā teikt. Ja mēs paskatāmies uz to, kāds progress ir panākts par spīti šā brīža diezgan drūmajai situācijai, kopš otrā pasaules kara ir tiešām lielisks progress vērojams. Ir gan negribu sniegt tādu politisku lekciju, bet, nu, ir pamats optimismam arī attiecībā uz manis ļoti lepni pārstāvētu organizāciju. Par spīti lēnai ekonomiskai atkopšanai un pieaugošiem ģeopolitiskiem spiedienam, dažādiem drošības apdraudējumiem un dažādu veidu krīzēm, turisms un ceļošana kā nozara turpina augt. Vidējais pieaugums ir lielāks nekā jebkurā citā nozare. No nu, jau sešus gadus vidējais pieaugums ir 4,5 līdz 5% globālā līmenī. Tāpēc, ka ceļošana un turisms nav tikai būtiski ekonomisks nozare, bet arī mūsu kultūras sastāvdaļa un mūsu dzīves stila sastāvdaļa. 2017. gadā mūsu statistika liecināja, ka vairāk nekā viens miljards uh, starptautisku ceļotāju šķērso robežas katrā, katru gadu, un tas nozīmē, ka viens no septiņiem cilvēkiem katru gadu ceļo ārpus savas mītnes valsts. Nu, un tas ir revolucionāri, kā jau arī priekšādātais norādīja. Pieauguma rādītāji liecina, ka vēl šogad sagaidāms vairāk nekā 3% pieaugums. Nu, un tas ir būtisks pienesums ekonomikā, radot darba vietas, jo īpaši jau arī tādā būtiskā pasaules daļā, kas ir uh, paraugs visiem kā Eiropa. Vēl svarīgāks par datiem ir, um, ir tā ietekme, ka turismam ir pa, miera veidošana, stereotipu atspēkošana, nu, turisms tajā visā spēlē milzīgu lomu. Jūs aprunājaties ar cilvēkiem no citām zemēm, uzklausāt viņu stāstus, dzirdat viņu mūziku, un, nu, es esmu kļuvusi par labāku cilvēku ceļojot, un mēs visi varam kļūt labāki cilvēki apceļojot pasauli. Tas atver prātu, atver sirdi un eh, padara pasauli labāku. Eiropa ir pats apmeklētākais galamērķis Eiropā. Vairāk nekā 500 miljoni turistu apmeklēja Eiropu 14. Mm, gadā. Un ļoti lielu daļu cilvēku arī no Eiropas dodas apmeklēt citas pasaules daļas. Vēl 5% pieaugumi ir novērots 15. gada pirmajos mēnešos. Nu, ir pārāk agrus, lai izvērtētu pēdējo notikumu ietekmes turismu Eiropā, bet mūsu pieredze liecina, ka šādi te notikumi nerada vidustermiņu un ilgtermiņu ietekmi. Mēs esam pārliecināti, ka mm, šie notikumi nesašūpos spēcīgo turismu pamatu Eiropā. Uh, ir bijuši arī samazinājumi attiecībā uz starptautiskajiem ceļojumiem. Viens no tiem bija pēc 11. septembra uzbrukumiem, uh, tālāk 2006. gadā sars epidēmijas rezultātā un 2009. gadā ekonomiskā krīze izraisīja turismu sarukumu. Šobrīd uh, svarīgi ir tas, lai drošība kļūtu par prioritāti. Mm, drošība ir jāskata kā kas tāds, bez kā mēs nevaram dzīvot, bet drošību nevar izmantot par ieganstu, lai atturētu cilvēkus no ceļošanas vai arī, lai sētu paniku, nemieru. Uh, Nu, uh, teroristi tieši to arī grib panākt. Viņi grib uh, panākt, ka mēs uh, pārtrauktu baudīt dzīvi, pārtrauktu ceļotu, jo turisms ir nozare, kas cildina visu skaisto dzīvē. Tas parāda to, cik skaistas ir atšķirības, ko vērojam pasaulē, un mums ir jāspēj stāties pretī viņu mestiem izaicinājumam, to visu apdraudot. Dargie draugi, Eiropai ir jāuzņems līderība trīs galvenajās jomās. Par tos pasātīšu savos noslēguma vārdos. Eiropai ir jābūt līderim. Uh, Tāpēc, ka no Eiropas šobrīd eh, zaudējam tirgus daļu jaunatīstības valstu labā. Ja runājam par skaitļiem, tad Eiropa uzņems tikai 40% uz pasaules ceļotāju līdz 2030. gadam, kā liecina mūsu pētījumi. Bet nu, tas jau nav nekāds zaudējums. Ir skaidrs, ka viss augs un attīstīsies, pasauli kļūs uh, labturīgāka. Nu, visi ceļos vairāk šodien pasaulē katru desmito darbu vietu rada turisma nozare. Un aptuveni 30% no tirzniecības pakalpojumu jomā ir saistīta ar turismu nozaru. Turisms ir arī būtiski IKP daļa. Un mums ir jāspēj dalīties ar šiem labumiem. Eiropai ir jābūt līderim trim jomās. Pirmkārt, jau klimata pārmaiņu apkarošanā. Priekšādātāji zina, cik būtisks šis jautājums ir jums un tūs sirdī, un tos tiešām cienu. Klimata pārmaiņas ir um, pamats mūsu apņēmībai arī turisma nozarē saskaras ar to, tā ir mēs izaicinājums. Turisma nozara rada 5%, ne 20, ne 30, ne 50, bet tikai 5% no CO2 emisijām, bet tas ir 5% par daudz. Mums ir uh, jāprāda, ka turisma nozara var būt uh, līderis klimata pārmaiņu apkarošanā. Mēs sadarbojamies daudzos projektos, piemēram, viesnīcu energoapgādes projekts un citi ir lieliski piemēri. Būtiski ir būt labam piemēram, labam paraugam un neskatīt izaugsmu kā ienaidnieku, bet eh, nejūgtspējīga, nekontrolēta, neatbildīga izaugsme ir ienaidnieks. Bez izaugsmes mēs nekad nevarēsim radīt ieņēmumus, kas ļaus mums eh, stāties pretī klimata pārmaiņām izaugsmi kā tādu nav ienaidnieks. Un uh, es gribu, lai jūs to atceraties. Jo ir uh, cilvēki, kas uh, aicina ceļot mazāk, uh, darīt mazāk, bet nē. Ir nepieciešama ilgtspēja, ilgtspējīga izaugsme, nu, un uh, mēs esam spējīgi atbildīgi to visu īstenot. Otrakārt, Eiropā ir jābūt līderim uzņēmējdarbības un konkurētspējas vairošanā. Šodien tehnoloģijas ir mainījušas spēles noteikumus, tas sauktā dalītā ekonomika, dalīž, dalīšanās ekonomika maina ierastos biznesa modeļus, piemēram, Barcelonā, Ņujorkā un citās pilsētās. Uh, divas trešdaļas no izmitināšanas iespējām um, tiek uh, piedāvāts izmantojot um, dalīšanās ekonomiku, šādas te jaunas ekonomiskas platformas. Nu, un tās ir labas ziņas, bet tam ir nepieciešama kaut kāda kontrola, un arī šeit skatāmies uz Eiropu kā līderi. Nu, varbūt um, regulējums nav mīļākais vārds uh, šajā uh, ēkā, bet ir nepieciešama kaut kāda organizēšana. Ir svarīgi vienlīdzīgi spēles noteikumi, ir jānodrošina standarti, patērētāja aizsardzība, drošība, higienas ievērošana un tādas pamatlietas. Nu, cilvēki dalās ar nekustamo īpašumu, automašīnām, pat ar pakalpojumiem. Šobrīd ir nu, piemēram, astoņi no mums, kas vēlas baudīt labas vācu vakariņas kādā mājasaimniecībā, mēs varam to darīt. Mums ir jāpieņem šī jaunā parādība, apturēt mēs to nevarēsim, un viss, kurš vienkārši ir jāsakārto. Nu, un visbeidzot, Eiropai ir jābūt līderim veicinot ceļošanu un turismu. Nu, atvieglojot to, es zinu, ka tas varbūt nav vienkārši, un tad, kad tiek aicināts neslēgt robežas un uh, neapdraudēt viesmīlību un draudzīgumu un drošības labad. Nu, tas nav labi. Mums ir jāpadara ceļošana draudzīga un droša. Mēs nevaram vienu lietu upurēt otras labad. Un uh, šis ir tas īstais brīdis, kad to darīt. Ir jārunā par vīzu atvieglojumiem un daudzām citām iniciatīvām, uh, kas ir uzsāktas. Mēs uh, nevaram uh, Nu, vairs vērot to, cik daudz naudas tiek tērēts, cik daudz Eiropā un naudas tērē, aicinot cilvēkus apmeklēt Eiropu, un tad no otras puses eh, jūs viņiem sakāt, nē, tomēr nebrauciet, ziniet. Nu, ir jāizdomā, ko tad mēs īsti gribam panākt, ir jālīdzsvaro viss, protams, ir nepieciešama ļoti stingra drošība, bet eh, tādā gudrā veidā nenogalinot nozari un ekonomiku, ko no otras puses cenšaties aizsargāt. Nu, tie ir izaicinājumi, kam mēs esam spējīgi stāties pretī, un nu, drošība no vienas puses, draudzīgums un atvērtība no otras, nu, tas ir iespējams. Lūk, priekšādātāji tie ir daži no izaicinājumiem, par ko gribēju runāt. Nu, un vēlreiz gribu teikt, ka mēs uz jums skatāmies kā uz piemēru, un paldies par iespēju jūs uzrunāt. Es atvainojos, ka varbūt aizrunājos mazliet par ilgu, nebiju tā domājis. Paldies, Pīter. Rifai. Paldies, Rifai kungs for your wonderful speech. Lielas paldies par jūsu lielisko runu. Tagad ir paredzētas diskusijas. Pirmais izteiksies Istvans Urhī. Viņš ir um, uh, turisma darba grupas vadītājs, komitejas vicepriekšsēdētājs, un tieši viņš norganizēja šo tikšanos ar jums. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos savā dzimtajā valodā. Uzlieciet austiņas. Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt bizottság! Ģenerālsekretāra kungs, komiteja deputāti, kopš vakardienas rīta sēdēju blakus ģenerālsekretāram, izskatīju dažādas programmas. Un patiešām ne brīdi nebija garlaicīgi. Mani ļoti iepriecināja viņa teiktais par turismu. Viņam tas nav kaut kas tehnisks, par kaut kas pašsaprotams. Viņš uzskata, ka turisms ir uh, izpratnē par dzīvi, tāds zināms skatījums uz dzīvi. Viņš uzskata, ka turisms cilvēkus padara par labākiem cilvēkiem. Tad, tad uh, pēdējās dienās mēs uh, sagatavojām šo programmu. Esmu viņam patiešām pateicīgs par to, ko viņš varēja pie mums ierasties. Viņš eh, vada pasaules organizāciju, bet pie mums viņš ir ieradies pirmo reizi. Tāpēc es eh, vēlētos ieteikt, un es ceru arī, ka saņemšu no jums atbalstu, eh, aicināt Mārtīnu Šulcu nodrošināt sadarbības te abām organizācijām, noslēdzot sadarbības līgumu. Pastāv līdzīgi līkumi ar citām organizācijām, taču uh, nav noslēgts šāds līkums starp uh, Pasaules turisma organizāciju un Eiropas parlamentu. Daži cilvēki uzskata, ka turisms nav uh, tik svarīgs, ka uh, tiesību aktu jau pietiek, taču likumdošana turisma jomā ir ļoti nozīmīga. Uh, Runājot ar ģenerālu sekretāru un uzklausot viņu skaidrojums par to, ko mēs varētu panākt un cik daudz vēl ir darāmā turismu jomā, es domāju, ka šeit mūsu komitejā vai parlamentā mums vajadzētu apzināties šos izaicinājumus. Mums ir jāturpina strādāt, mums ir jāturpina cīņa par to, lai turismu nozara Eiropā būtu spēcīgāka. Galu galā vajadzētu to uzskatīt par daudz nopietnāku prioritāti parlamentā. Man rodas iespējas, ka šeit komitejā un arī parlamentā kopumā cilvēkus vairāk interesē radīt šķēršļus turismam. Viņi vēlas, lai turisms tiktu nobīdīts kaut kur malā, viņi pat nevēlas palīdzēt turismu nozarei. Tāpēc man ir Liels prieks šodien uzklausīt ģenerālsekretāru. Tie ir mūsu kolēģi, kas pārstāv šo nozari. Protams, ka šī nozare vēlas nodrošināt partnerību ar mums. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa um, paliktu viens no galvenajiem turisma galamērķiem pasaulē, uh, Mums ir jāsadarbojas. Mūsu komitejā mums vajadzētu skaidri saprast, ka turisms rada darba vietas. Tas nodrošina investīcijas Eiropā, tas e, nodrošina to, lai Eiropa kļūtu bagātāka. Mēs nevaram atteikties no šīs vadošās pozīcijas, mums tā ir jāsaglabā. Pēdējā pusotra gada laikā Esmu pieredzējis to, ka turismam drīzāk tiek likti šķēršļi, nevis sniegts atbalsts. Tāpēc mums vajadzētu padomāt par konkrētām kampaņām, vajadzētu virzīties uz priekšu. Nevajadzētu būt tā, ka mēs iziesim no šīs zāles un par turismu atkal aizmirsīsim. Liels paldies ģenerālsekretāram par to, ka viņš akceptēja mūsu ielūgumu. Pa pateicos arī kolēģiem, kas eh, piedāvāja savu palīdzību, piemēram, Klaudijai. Gribētu arī paust pateicību visiem kolēģiem, kas vēlas piedalīties eh, šajā darbā turisma atbalstīšanā. Es gribētu uzšākt šo procesu, lai mēs varētu noslēgt sadarbības līgumu starp mūsu organizācijām. Es ceru, ka kolēģi mani atbalstīs. Es gribētu aicināt kolēģus sniegt man atbalstu tuvākā gada laikā, strādājot pie dažādām aktivitātēm, ko mēs uzsāksim šajā jomā. Es vēlētos pateikties arī Petro Orto, kurš agrāk ļoti aktīvi darbojās mūsu komitejā. Tāpat arī Karlo Kuratska no ģenerāla direktorāta. Vakar mums bija iespēja kopā pavakariņot. Mēs devām solījumu, ka uh, tuvākā gada laikā komisija uzņemsies aktīvāku lomu. Tagad uh, vēlētos, lai izsakās mani kolēģi, ja viņi vēlas to darīt. Lielas paldies, Ištvān, tagad došu vārdu Luisam de Grandes Paskvālam. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Es gribētu tāpat arī pateikties jums par analīzi. Diemžēl domāju, ka visi varam piekrist jūsu teiktajiem. Gribētu paust gan cerības, gan arī nelielu vilšanos saistībā ar to, ko jūs tikko mums izklāstījāt. 195. pāns līgumā ir ļoti nozīmīgs šajā kontekstā. Tātad te ir runa par otrā līmeņa kompetenci. Tas ietekmē arī sabiedrību. Šeit ir runa par pārklāšanos. Protams, ka turisms ir ļoti nozīmīgs, bet tas mazliet pārkāpj mūsu uh, noteikumu aptvērumu. Ja ūdens iet pāri malām, tad tas ir kaut kādā veidā jāaptur. Komitejai ir jāmēģina nepārkāpt uh, mums uh, uzlikt to pienākumu robežas. Darbojos šeit jau 11 gadus, un, ja runa par turismu, esam pie šiem jautājumiem strādājuši jau no pašiem pirmsākumiem, Uzskatu, ka turisms var dot savu pievienoto vērtību, proti tas mums var paplašināt kompetences. Ļoti daudzas valstis ir ļoti atkarīgas no turisma. Tā tas noteikti ir manā dalība valstī. Mēs vēlamies dalīties ar mūsu spējām, bet mums ir vajadzīgi noteikumi. Rafēkungs pieminēja ļoti svarīgas lietas, viņš pieminēja Barcelonu. Tas parāda, ka turisms pārkāpj noteikumus ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visur citur. Jaunieši ir eh, ļoti kustīgi, viņi vēlas ceļot, eh, vēlas eh, dzīvot dzīvokļos kopā ar citiem jauniešiem, vēlas socializēties. Tas nav nekas slikts, bet uh, slikti ir tas, ka nevienmēr tiek samaksāti visi vajadzīgie nodokļi. Uh, Mums ir vajadzīgs labāks regulējums. Patiešām tas ir mazliet dīvaini. Ķīna, kas varbūt nav visdemokrātiskākā valsts, veic ļoti līdzīgas lietas. Pašlaik Ļoti daudz viesnīcu īpašnieki nodrošina saziņu ar turistiem ķīniešu valodā, jo viņi zina, ka no Ķīnas ierodas ļoti daudz turistu. Mums ir jāsaprot, ka turisms ļaus uzlabot demokratizāciju, un Eiropai vajadzētu šeit būt piemēram. Eiropai nevajadzētu zaudēt savu piemēru lomu. Protams, iespējams, ka mēs zaudēsim šo 40% kvotu un, protams, ka turisms kļūst arvien universālāks. Šķiet, ka jūs pieminējāt, ka miljoniem apmeklētāju ieradīsies Eiropā. Priekšādātāji mums noteikti ir jārūpējas par turismu. Mums ir jāievēro noteikumi, kas mums ir saistoši, bet vienlaicīgi mums ir jāsaprot arī, ka netiešā veidā mums vajadzētu kaut kā pārkāpt pāri šiem ierobežojumiem. Uh, Mums vajadzētu dalīties ar mūsu kultūru un uh, pārējo bagātību. Paldies! Uh, tagad Klaudija Tapardēla. Paldies! Paldies arī Rifai kungam. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs šeit redzēt. Patiešām, turisms Eiropas parlamentā nav aizmirsts. Uzskatu, ka Šī mandāta laikā mūsu transporta un turisma komitejā ļoti daudzēji kolēģi ir strādājuši turisma jomā. Šie kolēģi pārstāv visas politiskās grupas. Mani tas ļoti iepriecina, jo vairāk tāpēc, ka šajā sasaukumā esam izveidojuši turisma darba grupu, kas uh, ietver 140 kolēģus no visām politiskajām grupām un gandrīz no visām Eiropas parlamenta komitejām. Uh, Turismam ir saiknes ar eh, citām eh, komitejām, ne tikai eh, ar šo komiteju. Un tieši tāpēc mums ir jāiesaista šajā darbā arī to komiteju deputāti, kas varbūt nav tieši saistītas ar turismu, bet kas tomēr pieņem lēmumus, kas skar turismu. Esmu sapratusi, ka turismam ir vajadzīgi cilvēki, kas uh, patiešām mīl turismu, kas dzīvo turismam un kas saprot, eh, cik ļoti būtisks turisms ir ekonomiskā ziņā un arī sociālā ziņā. Šeit gribētu uzdot jums konkrētāku jautājumu. Mēs eh, mēģinām eh, šeit zvanīt tādu kā trauksmes zvanu attiecībā uz Eiropas turismu. 2010. gads tika nozīmēts par Eiropas eh, turisma un kultūras mantojumu gadu. Sapratu, ka ANO arī ir, eh, varētu nozīmēt 2017. gadu par eh, turismu un ilgspējīgas attīstības gadu. Tas man arī ļoti iepriecinātu. Varbūt jūs varētu mums mazliet vairāk pastāstīt par šo iniciatīvu. Tāpat arī es gribētu aicināt jūs sniegt savu atbalstu, uh, jo galu galā šis lēmums nozīmēt uh, vienu gadu par turismu gadu ir bijis ļoti veiksmīgs. Uzskatu, ka šeit ir ļoti labi sadarbojusies padome ar uh, Eiropas parlamentu. Tāpat arī mēs ļoti priecāmies par dalību valstu sniegto atbalstu. Jūs pieminējāt teroristu uzbrukumus, drošības problēmas. Protams, ka turisma nozari tas eh, ļoti skar. Es gribētu zināt, kā dalībvalstu pārstāvji, kas nodarš, nodarbojas ar aizsardzības jautājumiem, varētu uh, pateikt, ka turismam nav nekādas saistības ar šiem teroristu uzbrukumiem. Kā mēs varētu uh, nodrošināt to, lai eh, šī ietekme nebūtu tik spēcīga. Tika pieminētas jau vīzu liberalizācijas programmas, taču jebkurš no šādiem uzbrukumiem, no negadījumiem rada sekas. Redzu, ka kolēģus uh, tas skar arvien vairāk. Protams, ka turisms varētu radīt saiknes starp civilizācijām, starp tautām, un mēs, protams, arī nekādā veidā nedrīkstam ietekmēt eh, cilvēku drošību. Paldies, tagad Žila Evānsa. Thank you. Paldies. Liels paldies par ļoti eh, spēcīgo, ļoti interesanto prezentāciju. Es eh, gribētu jo īpaši jums pateikties par komentāriem. Uh, Eh, par to, cik ļoti liela nozīme ir Eiropas Savienībai eh, pasaulē. Es pārstāvu Velsu Lielbritānijā un pašlaik mēs tikai sākam šīs debates, mums būs eh, referendums arī par uh, dalību Eiropas Savienībā. Aptaujas eh, rāda, ka lielākā daļa velsiešu vēlētos palikt Eiropas Savienībā. Mēs koncentrējamies šeit uz ekonomiskiem un praktiskiem apsvērumiem. Mums trūks tādu emocionālu argumentu par Eiropas Savienības nozīmi, un jūs tikko šodien vairākus tādus pieminējāt. Lielas paldies par to! Velsā mēs eh, uzskatām, ka turismam ir ļoti liela nozīme mūsu ekonomikā un tās veidošanā. 2016. gadā e, tiks uzsākts jauns, e, jauna mācība programma mūsu universitātē, un e, tā saistīsies tieši ar lauku turismu, ar dažādiem aktīvajiem turismu veidiem. Mēs ļoti priecāmies par to, jo eh, mūsu uh, reģions ir pazīstams eh, ar šādu veidu aktivitātēm un arī ilgspējība šeit būtu jāņem vērā. Es gribētu dzirdēt vairāk piemēru par to, ko, kā jūs integrēsiet klimata politiku dažādās turismu iniciatīvās. Gribētu arī zināt, kā var garantēt darbinieku sociālās intereses. Mēs, protams, vēlamies radīt darba vietas, bet šīm darba vietām ir jābūt kvalitatīvām, ir jānodrošina mācības, atbalsts un atbilstošs atāgojums turismu pakāpojumu industrijā. Paldies, ka Pēters Lundgrēns. Paldies, ka devāt man vārdu. Vēlētos arī sveikt Rīfai kungu mūsu vidū. Es, protams, saprotu, ka mūsu viedoklis par Eiropas Savienību ir atšķirīgs. Uzskatu, ka Eiropas Savienība ir izgāzusies. Mērķis bija nodrošināt eh, brīvību, pārvietošanos, bet tagad šķiet, ka uh, tā ir pārvērtusies par birokrātisku monstru, kur eh, cilvēku ambīcijām piemīt pārāk liela vara. Es uzskatu, ka šī izgāšanās ir patiešām pamatīga. Turisms līdz šim ir bijusi joma, kas ir varējusi izbēgt no Eiropas ķetnām. Galvenokārt te bija runa par nacionālu vai pat par vietēju fenomenu, un Eiropas Savienība nevarēja lemt par to, kur man ceļot. Tikko dzirdējām par Velsu. ja mēs, piemēram, atceramies par cilvēkiem pa, kā Roberts Bērns vai, vai Krīvīs, es negatavojos ceļot uz uh, Eh, tādām vietām, eh, kuras tiek reklamētas kā eh, jaukas. Es pats izvēlos, kur vēlos ceļot. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienība turismam ir svarīga, bet kāpēc valstis pašas nevarētu gūt labumu no turisma un to attīstīt? Ir ļoti daudz mm, piemēru šādām valstīm, kas ir spējušas gūt ļoti lielu labumu no turisma, piemēram, Spānija un Grieķija. Tās ir valstis, uz kurām arī es dodos atvaļinājumā. Taču uh, Mums vajadzētu atcerēties par eh, valstu īpatnībām. Uz Spāniju mēs dodamies eh, tāpēc, ka tur ir silti. Uz eh, manu valsti, Zviedriju, cilvēki dodas, lai baudītu klusumu, lai baudītu dabu, kas pie mums ir ļoti viegli pieejama. Mm, es neuzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties un visu to regulēt. Paldies! Klūnas kundze. I'll, I'll go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. Okay, thank you very much, and thank you for the um, for your contribution. Most. Um, Liels paldies par uh, jūsu teikto. Tas mūs patiešām iedvesmoja. Mēs uh, saprotam, ka turisms ir ārkārtīgi būtisks un ne tikai Eiropā. Tam ir ļoti liela nozīme arī starptautiskā un globālā mērogā. Jūs šeit vilkāt saiknes ar klimata pārmaiņām, ar to, kā tas varētu ietekmēt cilvēku grupas, ir tādas vietas, kur cilvēki ir pilnībā atkarīgi no turisma, un jūs pieminējāt arī to, ka uh, socializēšanās ir ļoti svarīga. Uh, Protams, turisms ir ļoti svarīgs arī ekonomiskā ziņā. Es eh, tikko gatavojuši uzstāšanos un, piemēram, ja runa par Natūru 2000 vietām Eiropā, tad tās nodrošina 8 miljonus darba vietu, 6% no kopējās nodarbinātības, un tas ir tikai viens aspekts, kāds piemīt turismam. Šīs vietas ļoti bieži atrodas tālu prom no lielām pilsētām. Uh, mums varētu likties, ka pilsētas piesaista apmeklētājus, bet es domāju, ka Eiropa var piedāvāt ārkārtīgi daudz arī aktīviem cilvēkiem, dabas mīļotājiem. Domāju, ka Eiropā esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai izveidotu šādas vietas un tās aizsargātu. Tas ir ļoti svarīgs faktors turismu nozarei, tad gribēju pieminēt šīs Natūra 2000 vietas un arī attālākos reģionus, kas ir pilnībā atkarīgi no turisma. Es um, konstatējuši, ka uh, šādā veidā var nodrošināt arī ekonomikas atveseļošanos, tas ir ļoti svarīgs faktors. Mani interesē jūs teiktais par dalīšanās ekonomiku. Protams, šis fenomens nekur nepazudīs, mums vajadzēs tikt ar to galā. Nu, ne jau tikt ar to galā, bet vajadzēs uh, atzīt, ka E, tāda ir dzīve un ka ir e, lietotāji, patērētāji, kas paši vēlas pieņemt lēmumus. Un tātad te ir runa par tradicionāliem pakāpojumu sniedzējiem, e, un ir arī citādāk pakāpojumu sniedzēji gan transporta nozarē, gan arī mājokļu nozarē. Vajadzētu nodrošināt, lai tiek pieņemti vajadzīgie noteikumi. Uzskatu, ka tas mums ir ļoti liels izaicinājums. Mums vajadzētu uh, radīt vienādas spēles noteikumus. Mēs nevaram bloķēt šīs vietnes, tas noteikti nav vajadzīgais risinājums, bet eh, šo izaicinājumu arī nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāstrādā patērētāju labā, jo viņi pieņems lēmumus tāpat. Mani patiešām iepriecināja jūsu teiktais. Jūs pieminējāt, piemēram, terorismu Un jūs pieminējāt Eiropu un iespējamību, ka tiek noslēgts mūsu robežas. Esmu klausījusies ļoti dažādās diskusijās. Robežu noslēgšana ir pasāk spēcīgs termins. Vajadzētu nodrošināt uh, tādas drošības struktūras, kas ļautu radīt uh, vajadzīgo drošības līmeni. Uh, nevajadzētu lietot tādus vārdus kā robežu noslēgšana. Nav jau tā, ka tiks būvētas augstas sienas, neviens nevarēs pārkāpt tām pāri. Te ir runa par drošības struktūru izveidošanu. Um, jūs redzējāt, kas ir noticis pēdējā nedēļa laikā. Es domāju, ka arī Eiropas apmeklētājiem vajadzētu justies drošībā viņiem. Vajadzētu redzēt, ka cilvēki rūpējas par drošas vidas radīšanu. Tie būtu mani komentāri Mani patiešām iepriecināja tas, ko jūs teicāt par uh, pieredzes apmaiņu un par to, ka turismam ir ļoti augsts pievienotā vērtība. Tātad tas rada prieku pašam cilvēkam un vienlaicīgi tas ļauj arī iepazīties ar citām kultūrām, ar uh, citu uh, cilvēku ēdienu, dzīvesveidu un tā tālāk. Paldies, tagad Marija Grapīnī. Domnule președinte, stimate domnule. Paldies, priekšsēdētāji ģenerāls sekretāra kungs, vispirms vēlos jums pateikties. Un uh, gribu teikt, ka man liels prieks par šo iespēju ar jums uh, tikties. Mēs uh, Uh, iepazināmies jau pirms trim gadiem, un uh, es no jums ļoti daudz ko esmu uzzinājusi, un es arī uh, biju uh, valdē slocekli, kad jūs tikāt ievēlēts uz otro pilnvaru termiņu un vairāk nekā simts valstu balsoja par jums, neviens nebalsoja pret jums, Rifai kungs, tātad jūs augstu novērtējat šāds vēlēšanu rezultāts ir bijis bezprecedenta. Es tagad varu jums to pateikt, man nebija iespējams to pateikt agrāk. Debatēs visu valstu pārstāvi teica, ka jūs esat īstais cilvēks īstajā vietā, un to mēs arī dzirdējām uh, šodien jūsu uzrunā turisms ir jūsu kaislība, un es kā uzņēmēja gribu teikt, protams, ka nepietiek ar kaisli, ir labi jāpārzina šī joma, ir nepieciešama informācija, un es jums piekrītu, ka ir nepieciešams nolīgums starp Eiropas parlamentu un uh, Pasaules turisma organizāciju Un es uh, šeit zālē redzu pazīstams cilvēkus, kurus es pazīstu jau no tiem laikiem, kad es biju turisma ministrs savā valstī. Un šie ir ļoti kompetenti cilvēki, un ar viņu atbalstu mēs varēsim veicināt turisma attīstību Eiropā. Esmu bijis referente iekšējā tirgus komisijā par turisma jautājumiem Un turisms ir jāatbalsta. Jā, Eiropa ir daudzveidīga un e, ziņojums tika atbalstīts ar lielu balsu vairākumu un tika iesniegti arī grozījumi par to, kā stiprināt attiecības starp parlamentu un pasaules turismu organizāciju, lai varētu uh, mēs kopīgi izmantot mūsu uzkrāto pieredzi šai jomā. Šī nav tāda kaut kāda tāda neinteresanta nozare, kas nedaudz attīstās. Šī nozare var veicināt un stiprināt mieru pasaulē, kad mēs pazīstam citus cilvēkus, viņu tradīcijas, mēs vairāk labam, varam labāk sadzīvot un saprasties. Un es eh, esmu pārliecināta, ka uh, Jūsu un jūsu komandas uzkrātā pieredze ir nepieciešama gan mūsu parlamentam, gan Eiropas komisijai. Mūsu komitejas deputātiem es ceru izdosies pārliecināt parlamentu par to, ka mums ir nepieciešama šāda pieredzes apmaiņa ar jūsu organizāciju. Trešais punkts, par ko jūs runājāt proti, ka mums ir jābūt līderiem uh, transporta jomā. Jā, ziņojumā mēs uh, vēlējāmies uh, ieviest tādu Eiropas zīmolu, ir vieglāk reklamēt Eiropu kā galamērķi, nevis 28 atsevišķas valstis, bet balstoties uz savas, savu pieredzi strādājot ministrā matā Rumānijā, uh, ir uh, svarīgi arī domāt ne jau tikai par šo zīmolu, bet par saturu, par kvalitāti un runājot par transportu ir uh, jāpalielina uh, iespēja ja, nokļūt no Eiropas uh, Ķīnā un otrādi, tātad šo tirzniec, šo sa transporta savienojumu skaitu ir jāpalielina un pateicos par atbalstu mums. Nākamā runātāja Klautīna Montēro. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Pasaules turisma organizācijas ģenerālsekretāram par to, ka viņš ir pie mums ieradies. Šī nav pirmā reize, kad es klausos viņa runās, un tiešām šīs runas vienmēr ir iedvesmojošas, un viņš tiešām uh, aktīvi interesēs par šo sektoru, viņam rūp šā sektora attīstība. Un es domāju, ka jūsu runa ir vēl vairāk rostinājusi mūsu komitejas interesi par turismu nozari. Jau kopš mūsu e, sasaukuma sākuma mēs strādājam pie turisma atbalsta pasākumiem Eiropā. Turisms nav vienkārši ekonomikas nozare, tās dod ieguldījumu cilvēku savstarpējās izpratnes veidošanā un miera stiprināšanā. Un tas arī e, veicina kultūras daudzveidību un nodrošina bagātināšanos katram individam, gan Eiropā, gan citviet pasaulē. ir tiešām jārespektē daudzveidība, bet tāpat laikā mums jārunā vienā balsī par uh, turisma nozars attīstību. Mums ir jābūt vienotiem daudzveidībā. Apzinoties to, cik uh, šī nozara ir būtiska jaunu darba vietu radīšanai un um, atsevišķās dalību valstīs šī nozara var vēl ievērojami attīstīties, tīpaši tajās valstīs, kur ir ekonomikas grūtības. Es gribu jautāt par to, ko mēs varētu darīt, lai veicinātu nozares konkurētspēju. spēju ir arī citas politikas, ko Eiropas Savienība varētu iztenot, lai stiprinātu nozares konkurētspēju. Teiksim, mums ir jādomā par tā saucamās dalīšanās, jeb sadarbības ekonomikas attīstību. Mēs dzīvojam laikmatā, kurā vēršas plašumā digitalizācija, ir arvien vairāk tiešsaistes platformu, uh, veidojas jauni uzņēmēji darbības modeļi gan ekonomikā kopumā, gan arī turisma nozarē. Kā mēs varam izmantot šīs jaunās iespējas, šīs jaunās platformas, kā var nodrošināt līdzās pastāvēšanu ar tradicionālajām turismu formām? Kādā veidā turis, Pasaules turisma organizācija varētu intensificēt sadarbību ar Eiropas Savienību. Un es arī um, domāju par uh, vīzu problēmu un birokratizāciju, un esmu dzirdējis, ka ASV ir paredzējusi vēl noteikti stingrākus uh, prasības uh, valstīm, kurām pastāv bezvīzu režīms. Eh, Eiropas Savienība savukārt eh, diskutē par to, kā vienkāršot eh, vīzu režīmu, un šobrīd mūsu komitejā tiek izskatīti divi ziņojumi. Es gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu pieredze šai jomā. Vēlreiz pateicos par to, ka esat pie mums atnācis un turpiniet strādāt šajā nozarē un Eiropas ekonomikas interesēs. Nākamā runātāja Izabela de Monte. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par to, ka esat organizējuši šo ļoti nozīmīgo tikšanos un vēlos sirsnīgi sveikt uh, ģenerālsekretāru Rifaikungu mēs uh, runājam par turismu attīstību kā Eiropas politiku. Es uh, piekrītu Ištvāna teiktajām par to, ka mums ir nepieciešama kāda vienošanās vai sadarbības protokols. Uh, tas būtu nozīmīgi mūsu turpmākam darbam un palīdzētu mūsu idejas īstenot dzīvē. turisms ir arī uh, kultūras bagātināšanās, cilvēki viens otru labāk iepazīst. Un uh, tas saskan ar ģenerāls sekretāra minētajiem mērķiem. Uh, vienlaikus turisms dod iespējas uh, veicināt ekonomikas attīstību un radīt jaunas darba vietas, ir tīpaši nabadzīgākajos reģionos. Mums ir arī jādomā par uh, kopsaucēju rašanu, par stabilitāti, ilgtspējību. Uh, tagad vēršas plašumā digitalizācija Un mēs nevaram vienkārši iztenot politiku reģionālā vai dalību valstu līmenī. jo šobrīd informācija tiek pārraidīta digitālā veidā visā pasaulē, un mums šis iespējas ir jāizmanto. Tāpat svarīgs jautājums ir kvalitāte. Mēs nevaram pieļaut, ka turismā viss tiek orientēts tikai uz iespējām zemākām cenām un mums ir jādomā arī par turisma nozarē strādājošo darbu apstākļiem. Tāpat ir jākoordinē, jākoordinē turismu politika, jo šobrīd atbildība ir pārāk sadrumstalota ir tik dažādas aģentūras, kuras ir atbildīgas par turisma nozaru, gan uh, lauku turismu, vietējās turisma aģentūras un, un Eiropas līmeņā um, struktūras. Tāpat nesen ir pieņemti sasteigti lēmumi attiecībā uz drošību. Uh, Mums ir nepieciešams vienkāršot vīzu sistēmu, vīzu režīmu. Tas uh, būtu veids, kā mēs varētu izvērst turismus. Un parlamentām ir jādod skaidrs signāls par šo jomu. Tāpat jādomā arī par sadarbības ekonomiku Tagad tā ir kvalitatīvi jauna parādība un ir nepieciešami arī tiesību akti šai jomā. Nav runa par viena modeļa veicināšanu un otra modeļa attīstības ierobežojumu. Nevajag arī eh, nomēlnot šo ekonomikas modeli, bet ir jānodrošina vienlīdzīgas konkurēšanas iespējas, godīgi spēles noteikumi, jo pakalpojumi jau būtībā ir vieni un tie paši. Nākamais runātājs Pāvels Telička. Paldies priekšsēdētāji, pateicos par to, ka jūs uzaicinājāt ģenerālsekretāru kungu uz mūsu sanāksmi, pateicos ģenerāla sekretāra kungām par viņu ievadu vārdiem. Un es gribu teikt, ka es augsti vērtēju, ka jūsu rāga darbinieki tiekas ar Eiropas parlamentu. Mm savu laiku, es vēl komunistu laikos pirmo reizi devos uz ārzemēm, lai vēst sarunas ar pasaules tirsni, eh, turismu organizāciju. Mani pavadīja arī drošības dienestu aģents savu laiku šai braucienā. Eh, jūs jau noteikti būsiet pamanījis ka ir mūsu vidū tādi, kas uzskata, ka Eiropas Savienībai nebūtu jājauc turisma jomā un ka tā nav Eiropas Savienības kompetence, bet šādu kolēģu ir ļoti maz, viņi ir izņēmums, bet vairākums no mums uzskata, ka turismu dalību valstīs un Eiropas Savienībā atbalsta virknē politisku pasākumu un ka tā tam ir jābūt arī turpmāk. E, ir runa par turismu pakalpojumu piedāvājumu internetā, par e, investīcijām, attīstību, par TNT e, tīkliem un citiem pasākumiem, kas tiek veikti Eiropas līmenī Eiropa un uh, ir pievilcīgs gala mērķis, daudzas mūsu dalību valstis ir pievilcīgas, bet ja mēs vēlamies piesaistīt lielāku skaitu turisma no visas pasaules, nu, teiksim, ja kāds dodas uz Čehijas republiku un nu, pārvar 10 tūkstošu kilometrus, tad viņš vēl, vēlēsies noteikti apmeklēt arī vēl kādu citu valsti šā brauciena ietvaros, un tādēļ mums ir uh, liels sadarbības iespējas. Es negribu atkārtot jau kolēģu teikto, bet es tomēr vēlētos uh, uh, dzirdēt jūsu uh, atbildēs uz mūsu uzdotiem jautājumiem, norādot, kāda politika, tendence, pasākums ir uh, nozīmīgs, lai piesaistītu turistus Eiropai, kādi pasākumi ir jāstiprina, jāatbalsta, un arī, ja jūs norādītu, kādas kļūdas mēs esam pieļāvuši Un eh, kā jūs domājat, cik lielā mērā not, eh, tiek koordinēti pasākumi Eiropas Savienībā? Un kā mēs esam pārstāvēti, kā mēs koordinējam savu darbību pasaules fórumos un tā skaitā pasaules turisma organizācijā. Varbūt kaut kā pietrūkšē koordinācijas jomā. Varbūt ir jākoordinē tas institucionālā līmenī, vai arī ar piet, varbūt pietiek ar to, kas jau šobrīd tiek veikts. Un uh, mēs esam jau par to diskutējuši mūsu komentējā un būtu ļoti vērtīgi dzirdēt arī jūsu viedokli. Nākamā runātāja Šūicas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Rifai kungu. Gam par to, ka viņš ir pie mums ieradies. Es gribu teikt, ka es abrīnoju jūsu optimismu. Jūs iestājaties par turismu attīstību pasaulē, bet jūs vēlaties arī uh, atbalstīt Eiropas turisma attīstību. Mēs darām visu, lai uh, saglabātu savu turismu tirgus daļu, lai izmantotu jaunos ekonomikas modeļus, dalīšanās ekonomiku un citus. Uh, tika teikts, ka drošības pasākumi apgrūtina pārvietošanos, nu, uh, jā, tiek veikt pasākumi arī Eiropā, Schengen zonā. Es esmu optimisti. Es ceru, ka tiks rasti risinājumi. Jūs teicāt, ka pasaulē 10% no IKP veido turisms. Manā valstī, Horvātijā, tie ir 17% un Dubrovnikā 100% IKP nodrošina turisms. Ja jūs esat no šādas valsts, no šādas pilsētas, tad nu, varētu varbūt runāt par uh, ekonomikas monokultūru un par ies, būtu jādomā par diversifikāciju. Jā, es piekrītu. Uh, kolēģi teica, ka Eiropai nevajadzētu jaukties uh, turisma jomā, bet es uzskatu savukārt, ka mums būtu jākoordinē mūsu darbība, jāpopularizē mūsu daudzveidība, kas pastāv Eiropā. Uh, Tagad daži jautājumi. Tika runāts par Prāgu un Barcelonu, kam varbūt nepastāv sezonalitātes problēmu, bet mums šādas problēmas ir. Jautājums, kā rīkoties, ko darīt, vai nepieciešams papildu investīcijas, teiksim, jauni pakalpojumi. Nu, no otras puses, ja mēs, teiksim, izveidojam golfa laukumu, tad sāk protestēt vides aktīvisti un runā par, par dabas aizsardzību. Jautājums tomēr, kā mazināt šo sezonalitātes ietekmi. Bet uh, Eh, kā no otras puses, kā saskaņot masu turismu no vienas puses, teiksim, eh, ar kruīzu kuģiem, no otras puses eh, šo elitāro turismu. Tātad šie divi pamati jautājumi. Vēlreiz pateicos jums par jūsu teikto par kopīgu sadarbību. Paldies, nākamais runātājs Jakovčič kungs. Viņš nav mūsu komitejas loceklis, bet, nu, lūdzu, vārds jums. Paldies uh, Rifai kungam par to, ka viņš šodien ir pie mums. Uh, Es domāju, ka mums ir iespēja diskutēt par Eiropas turistu, turismu tādā atšķirīgā manierē. Jūs viesojāties Horvātijā un arī reģionā, kur es dzīvoju, un biju arī pašvaldības vadītājs. Uh, Tūrisms ir ļoti būtisks mūsu reģionam. Tas attiecas gan uz, uz Istriju un visu valsti kopumā. Es esmu pārliecināts, ka nostiprinot turismu institucionālā veidā, ļaus dalībvalstīm uzlabot savu konkurētspēju. Nu, piemēram, ja kāds ierodas no Ķīnas vai ASV, tad iespējams viņi apmeklēs vairākas valstis, tāpat kā sacīja Telečkas kungs. Un šajā kontekstā Eiropas līmenī būtu labi nodrošināt koordināciju. Horvātijā mēs apspriežam Eiropas turisma deklarāciju tā neguva atbalstu, bet mēs esam sākuši debatēt par Eiropas turisma tāds aģentūras vai apvienības izveidi. Tā nebūs jauna uh, aģentūra, un to vadīs komisāre Bjankovska. De Montes kundze sagatavoja brīnišķīgu ziņojumu, un atspoguļojot to, kas notiek turismā šī gada, pagājušā gada laikā. Uihei kungs ļoti aktīvi darbojas turisma nozars attīstībā Eiropā, bet turisms nav vairs tik populārs kā agrāk. Pagājuši, ka agrāk mums bija 60% Kopējais turistu skaits, kas ierodas Eiropā, samazinās, un mēs esam tā pašā laikā redzam, ka sektors attīstās, bet nevaram nekādā veidā nu, nonākt izolācijā. Mums ir jārīkojas kopā. Danke sehr. Paldies. Karlo Koraca no ģenerāldirektorāta izaugsme. Lūdzu. Monsieur le Président. On... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī pateicos Rifai kungam par viņa teikto un par uh, piedalīšanos šais debatēs. Nu, uh, jāsaka, komisija piekrīt tam, ko teica Pasaules turisma organizācijas ģenerāls sekretārs. Jā, tiešām šis sektors vēl var nodrošināt lielu izaugsmi un piesaistīt investīcijas, radīt darba vietas. Mūsu prognoze ir tāda, ka turismā varētu divu turpmāko gadu laikā radīt 5 miljonus jaunu darba vietu un uh, vēl pieaugt apgrozījums. Bet mēs arī apzināmies, ka mūsu priekšā stāv izaicinājumi. Mums ir jāatbalsta šī nozare, lai stiprinātu tās konkurētspēju, un tā ir viena arī no komisijas prioritātēm, uh, domājot arī par uh, apmācību un izglītību un par uzņēmēju darbības kontekstu domājot. Tāpat mēs piekrītām teiktajām par digitālo ekonomiku un dalīšanās ekonomiku, par to, ka jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi, bet tāpat laikā nevajadzētu kavēt jaunu pakalpojumu piedāvāšanu mm, eh, iekšējā tirgū. Tāpat mēs arī piekrītam eh, tam, ka jādomā par turisma ilgtspējību un jāņem vērā klimatu pārmaiņu ietekme. Esmu pārliecināts, ka ir iespējams saskaņot turisma nozares konkurētspēju no vienas puses un klimatu pārmaiņu uh, apkarošana otras puses, domājot par jauniem enerģijas veidiem, uh, atjaunojumiem enerģijas avotiem. Uh, Tāpat mēs piekrītam tam, ka ir jāatvieglo vīzu režīms. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu jau pagājušajā gadā, un mēs uzskatām, ka var saskaņot drošības aspekts no vienas puses un vīzu atvieglojums no otras puses. Mums ir ļoti laba sadarbība ar jūsu organizāciju, un mēs ceram, uh, ka šī sadarbība vēl uh, kļūst ciešāk nākotnē. Paldies! Šön. Paldies! Tagad vēlreiz vārds Ištvanam Uiheji. Paldies, priekšādātāji! Paldies par šo debašu organizēšanu, šo domu apmaiņu. Es ļoti priecājos, ka arvien vairāk kolēģu atkārto to pašu, ko sacīju es, ka mums vajadzīga aktīvāka rīcība. Man ir sekojošs priekšlikums. Mēs strādājam tā labā, lai šie 10-12 miljoni cilvēku, kas ir nodarbināti turismā, uh, Mēs zinām, ka šis skaitlis kopumā ir divreiz lielāks, bet mēs strādājam tāpēc, lai šie cilvēki mm, varētu paļāvīgi skatīties nākotnē. Un gribu no šīm piecām minūtēm, kas ir manā rīcībā, trīs atdot ekspertiem speciālisti ir izstrādājuši manifestu. Jūs bijāt klāt, kad mēs tikāmies ar ekspertiem. Šis teksts ir sagatavots un mums kā lēmumu pieņēmējiem, kā deputātiem visbūtiskākais ir, tas ir ļoti nozīmīgs teksts un man ir priekšlikums Uh, piešķirt vairākas runas minūtes Santandara kungam. To mēs tā nebijām uh, no, vienojušies, un es gribēju Rifai kungam dot astoņas minūtes. Tad es turpināšu. Mindig nemértik politikusok. Eiropas Savienībā šķiet politiķi, daži politiķi joprojām nav apjēguši, ka pesimisms iet plašumā tāpēc, ka mēs nespējam uh, domāt netradicionāli. Komi Eiropas komisijas vadītājs priekšādātājs sacīja, ka ekspertiem tagad nevar dot laiku tikai politiķiem ir jādod vārds, bet es domāju, ja tas nav aizliegts, ja mūsu stat, noteikumi, reglaments to neaizliedz, tad uh, es taču varu atdot dažas minūtes no sava runas laika citiem. Dīvaini, ka tas nav iespējams. Mēs, priekšēdētājs, mēs esam transporta un turisma komiteja, un šeit parasti uzstājas deputāti, uh, Izņēmums bija viens cilvēks un, protams, devu vārdu arī komisijai. Tā vienkārši tas vienmēr notiek. Izņēmumi ir, bet par tiem jāvienojas iepriekš. Vārds Rīfai kungam lūdzu noslēgumu vārdiem. Lūdzu. Es redzu, ka operatīvās darbības grūtības tiešām šeit tagad ir kā uz dēlnes. Es jūtos uh, vainīgs Es domāju, ka jums būs iespēja uzklausīt ekspertus citā reizē. Man ir 6 līdz 7 minūtes un 13 cilvēki uzdeva jautājumus. Tas ir ļoti labs skaitlis 13, bet uh, grūtības ir atbildēt uz jautājumiem un komentāriem tik īsā laikā. Un es centīšos vismaz katru pieminēt. Sākšu ar savu spāņu draugu. Spānija ir ļoti nozīmīga valsts. Mēs paši esam situēti, es atrodamies Madrine, Madridē. Runājot par turisma attīstību, es esmu optimists. Nu, varbūt jūs sacījāt, ka es esmu pārāk optimistisks, bet tā nav kā es raugos uz situāciju. Eh, runājot par plūdu problēmu, um, arī šeit noteikti var atrast risinājumu. Runājot par Eiropas 2018. gadu mēs domājam, ka 2017. gads būs ilgtspējīga turisma attīstības gads un, eh, protams, ka 2018. gadā nekas vēl nebūs beidzies. Tā, tas pats deputāts runāja arī par atvērtību, kas var nelabvēlīgi ietekmēt turisma izaugsmu, bet kā es sacīju ievadā, mēs redzam, ka katrā krīzē drošības sektorā vai drošības ziņā katrai šādai krīzē ir īstermiņa sekas, bet tomēr atkopšanās vai atvesaļošanās notiek ļoti ātri, un turisms ir tāda uh, tāds ļoti spēcīgs sektors. Es pats redzēju par notikumiem Parīzē, es pieredzēju uz vietas, kas tur notika. Un tiešām ļoti daudz, kas arī lidostā, daudz lidojumu tika atcelti, bet pēc dažām dienām bet arī viesnīcu rezervāciju sektorā pēc pāris dienām situācija normalizējās. Es pilnībā piekrītu uh, šī piedzīvojumu turisma uh, potenciālu, skatot to kopā ar vides atveseļošanas jautājumiem. Mūsu organizācija sadarbojas ar Eiropas Savienību daudzos projektos šajā jomā, un izaugsme ir jāizmanto, lai uh, veicinātu atbildīgu, ilgtspējīgu turismu, ilgtspējīgu attīstību, ne tikai vides līmenī, bet arī sociālā, ekonomiskā uh, ilgtspējība un stabilitāte ir pelnījusi atbalstu no mūsu puses un arī mazie un mazās un vidējās viesnīcas var attīstīties, izmantojot tādas jaunas, netradicionālas turisma iespējas. Projekts, ko mēs, pie kā mēs strādājam kopā ar Eiropas komisiju, tam par mērķi ir samazināt enerģijas. samazināt enerģijas izlietojumu par 17% mazās un vidējās viesnīcās. Mēs turpināsim popularizēt šo projektu, protams, attiecībā arī uz citiem turismu pakalpojumu piedāvātājiem. Eiropas savienību. Nu, var jau kritizēt, tas ir katram e, iespējams. Es nebaidos no Eiropas varenības, ja tā ir vara, kas, e, no kuras e, nāk, ir labums. Es runāju par vienotību, un es domāju nevis Eiropas Savienību, bet visu pasauli. Un Mēs, kas esam sapņotāji un optimisti, mēs domājam, ka labāk pasauli ir iespējama neatsakoties no atvērtām robežām, bet nodrošinot drošību un nodrošinot pamata brīvības. Es jums piekrītu, varbūt jūs uh, to tā nedomājāt. Eiropa nepateiks, kurā virzienā jums jāiet, nepateiks priekšā jaunu turisma ceļa mērķu izstrāda un piedāvāšana nozīmē ne tikai valstis, bet arī pilsētas, vai kaut vai tie būtu atsevišķi muzeji vai kādas pilsētu ievērojams vietas vai vēl kas cits Eiropas Savienībai pirmkārt ir jā, jānotic turisma industrijas potenciālam. Un Eiropas līmenī ir iespējams daudz ko atvieglot, izmantojot vienotu reglamentēšanu. Otrs punkts uh, ir nepieciešami regul, nepieciešams regulējums un tādi standarti, kurus ir iespējams uh, labi piemērot, Lamberga kungs. Tāpat jums ir jāapzinās, ka mums ir nepieciešama jūsu palīdzība turisma popularizēšanā. Eiropas Savienība saņem, te, uzņem 50% pasaules turistu. Uh, Un Eiropas līmenī šis sektors un arī dalībvalstīs nav, manuprāt, vēl nav īsti cilvēki apzinājušies, cik nozīmīgs šis sektors ir. Daudzas citas valstis Eiropā, Ķīna un citas politiskā līmenī ir pacēluši šī sektora attīstību. Ja Pēdējais runātājs uzdeva jautājumu, kāpēc Eiropa ir tik būtiska. Tāpēc, ka Eiropā turisms ir dzimis, tas ir vēsturiski šeit attīstījies. Un līdz šim tas tomēr joprojām ir lielākoties privātās rokās un valsts līmenī tiek attīstīts diezgan vāji. Uh, Runājot par darba vietu izvietošanu, izveidošanu, 20, 12 miljoni strādā turisma sektorā, un es pilnībā piekrītu komentāram par darba vietu kvalitāti. Darba vietu kvalitāti neteiksim, ka tā būtu ļoti augsta sabiedrības apziņā. Arī šeit nepieciešama sabiedrība, sabiedrības tāda vienota nepieciešama sadarbība, lai tas mainītos. Atvainojiet, es varbūt mazliet saputrojos, nevaru izlasīt, ko pats esmu uzrakstījis, bet vēl viena lieta, ko, par ko runāja brīnišķīgā sieviete no Horvātijas. Tas tāds tehnisks jautājums par sezonalitāti. Protams, ka tam ir saikne ar darba vietu stabuli, stabilitāti. Tas ir uzdevums, kas jārisina, ja jūs investējat un redzat, ka mazāk nekā pusgadu jūs gūstat ieņēmumus, tad tā ir izšķērdēšana un, protams, arī strādājošiem no tā īpaši labuma nav Mums ir jādiversificē produkti, jāpopularizē turisms. Uh, pludmalē var ne tikai iet peldēt, ir jābūt piedāvājumiem un jāstrādā ar turismu piedāvājumu uh, diversificēšanu. Uh, Austra-Ungārijas ķeizari Horvātija apmeklēja arī ziemā, ne tikai vasarā. Un tam noteikti bija zināms iemesls. Es varbūt uh, ignorēju savā uzrunā tagad daudzus ļoti labus komentārus, bet uh, es tos visus augsti vērtēju. Vēlreiz gribu jums teikt paldies par iespēju uzstāties, tas ir man liels gods. Un Es domāju, ka mums ir arī, jānostabilizē mūsu attiecības kopā ar komisiju. So, Rifai, very... Liels paldies, Rifai kungs, par jūsu brīnišķīgo uzstāšanos un par ļoti saturīgām atbildēm. Un es, esmu, es ceru, ka mēs tiksimies vēlreiz un atkal. Paldies!